E, dzień dobry. Witam Państwa na kolejnym posiedzeniu. Labrīt visiem! Gribētu jūs sveikt mūsu plenārsēdē, līdz ar to sēde ir atklāta. Šeit pie mums ir ieradies Van Rompēkungs, Eiropadoms priekšsādātājs, sveicu viņu šeit, sveicu arī Eiropas komisijas priekšsādātāju un komisāru kungu. Pirmais darbkārtības punkts šodien ir Eiropadomas 2011. gada 24. un 25. martā sanāksmē pieņemtie secinājumi Eiropadomas priekšsādātāja paziņojums. Eiropadomas priekšsādātāja kungam Vandarāmpē kungam uzreiz došu vārdu, lūdzu. Gudētājs um, prezidenta, godātais Eiropas komisijas prezidenta, godātie deputāti. 49 dienu laikā es vadīju trīs sanāksmes Eiropa padomē, kā arī uh, Eirozonas uh, valstu un valdību vadītājs sāmītu. Tas norāda uz to, cik uh, lieli un arī steidzami izaicinājumi, ar kuriem saskars Eiropas Savienība, gan ekonomikas, gan arī diplomātijas uh, nozarē. Tas arī norāda uz to, ka Eiropā domas sanāksmes nav tikai notikumi, tie ir daļa no procesa. Sanāksme, par kuru es šodien jums ziņoju, proti 24. un 25. mārta samits Mēs apstiprinājām ievērojumu apjomu ekonomisko pasākumu, kā tiek sagatavot un arī izdiskutēt pēdējo gadu laikā. Mēs arī pātrinājām mūsu rīcību attiecībā uz Lībiju un arī uzsākām mūsu atbildi uz Japānā notikušo katastrofu. Un tagad skatīšu katru no šiem jautājumiem atsevišķi, runājot vispirms par ekonomiskiem pasākumiem. Šeit mēs pieņēmām ļoti visaptverošu pasākumu pakotni ņemot vērā arī iepriekšējās sanāksmes, arī 11. mārta Eirozonas neformālo samitu, mēs uh, varējām uh, gandrīz uh, arī apstiprināt visus šos pasākumus. Protams, apstiprinot pasākumus un procedūras, lai atrisinātu krīzi. Nenozīmē to, ka mēs uh, esam pārvarējuši krīzi. Nē, tas uh, norāda uz to, ka mums ir jāturpina mērķiecīgs darbs. Es neatkārtošu visus uh, lēmumus Detalizēti par tiem varat iepazīties uh, secinājuma tekstā. Es galvenokārt uzsvēršu sešus uh, punktus. Pirmkārt, mēs vienojāmies pār līgumu grozījumu, kāds ir nepieciešams, lai nodrošinātu uh, juridisko pamatu pastāvīgiem sabatāts mehānismam. Jūsu parlaments jau arī 15. decembra rezolūcija aicināja citējumu nelielas līguma izmaiņas, kas nodrošina juridisko pamatu šādam mehānismam. Un, un lai tādēļ izvairītos no uh, lielu e, izmaiņu ieviešanas līgumā. Mēs arī ņemam vērā jūsu domu un arī esmu ļoti priecīgs, ka parlaments arī stiprināja ar uh, lielu vairāk, apstiprināja lielu vairāk un šīs izmaiņas 23. martā. Esmu īpaši priecīgs, kā mēs varējām arī uh, apliecināt parlamentam, kā atbildām uz bažām, kādas arī tik minētas šajā kontekstā. Īpaši šeit pateicos uh, Uh, referentu kungiem Brokam un Galķierī kungām par uh, ciešu sadarbību, lai varētu sasniegt šos rezultātus. Numur divi, mēs sasniedzām arī detalizētu vienošanos pār apjomu, arī aptvērumu un par to, kādā veidā turpmāk darbosies stabilitātes mehānisms, kā arī mēs varam uzlabot esošos uh, instrumentus. Treškārt, mēs arī stiprinājām padomes nostāju attiecībā uz sešiem likumdošanas priekšlikumiem budžetu un makroekonomikas uzraudzības jomā sadarbojoties un vedot sarunas ar parlamentu. Es zinu, ka jūs ļoti smagā, smagi strādājat pie šīm darbiem un arī, arī um, būšu priecīgs tikties arī referentiem un arī ārkoordinatoriem šo pēcpusdienu. Tātad mums viss šīs bažas ir jāatrisina līdz jūnijam. Ceturkārt, mēs arī uzsākām Eiropas semestri. Uh, Tas ir arī darbs, kur mēs turpinām īstenot Eiropas Savienības 2020 stratēģiju, stabilitātes izaugsmas paktu, kā arī makroekonomisko uzraudzību Eiropadomi jūnijā. Izdarīs nepieciešamos ne secinājumus. Es personīgi Es eh, personīgi uzraudzīšu to, lai tas nekļūtu eh, par vienkārši birokrātisku procesu. Piektkārt, mēs arī vienojāmies, ka ir nepieciešams stress tests bankām bankām ir jāveic šie stresa testi un valdībā no savas puses ir jābūt gatavām e, izdarīt arī secinājums no šiem testiem. Seškārt, mēs arī sniedzām jaunu koordinā, ekonomikas koordinācijas kvalitāti. Mēs e, aicinām izveidot Eiropu plus paktu divu iemeslu dēļ. Pirmkārt tādēļ, ka uh, tas ir arī tas, ko Eirozonas valsts vēlas darīt, proti dal, uh, pieņemt vienot valūtu, izmantot to un arī uh, īstenot Eiropas Savienības apņemšanās. Otrakārt, tas ir arī, šis pakts ir arī atvērts citiem. Tad esmu arī priecīgs, ka sešas valsts, kuras nav Eirozonas valsts, arī pievienosies šim paktam, proti Dānija, Polija, Latvija, Lietuva, Bulgārija un Rumānija. Šis pakts ir atvērts arī vēl četrām pārējām dalības valstīm, kuras vēlas tur pievienoties vēlāk. Vēlreiz vēlos uzsvērt, ka Eiro plus pakts uh, ir uh, galvenais uh, no pakotnes pasākumiem, lai uzlabotu dalību valstu ekonomiskos uh, rezultātus, nodrošinātu stabilitātes izaugsmas paktu un fiskālu uzraudzību, makroekonomisko uzraudzību un arī īstenot ļoti svarīgu Eiropas Savienības 2020 stratēģiju, lai nodrošinātu struktūrālās reformas sasniegt ekonomisko izaugsmi. Tad runājot par konkurētspēju, valsts finansēm, pensijām, nodarbinātību un Tām līdzīgi ir e, jāatspūgļo nacionālajām reformas programmās un stabilitātes programmās. Un visbeidzot par ekonomiku. Daži baidās, ka uh, mēs vēlamies samazināt tādai ar labklājības valstu un sociālo aizsardzību. Nekādā gadījumā, kā es teicu, tad um, ir arī tri, trīs šo sociālais samits, lai varētu uzsvērt šos galvenos aspektus. Mēs gribam nodrošināt, lai to, ka mūsu ekonomikas ir gana konkurētspējas un nodrošināt darba vietas un būt ilgtspējīgas un uh, nodrošināt labklājību pilsoņiem. Tāds ir mūsu darbs. Tad, uh, tāda ir galvenie arī mūsu elementi, kādus pieņēmām globālajā ekonomikas pakotnē, lai risinātu krīzi. Kā jau es teicu, tas iziet no ļoti ilga procesa un nevis no vienas sanāksmes. 2010. gada 25. mārtā Eiropa padomu pieņēma lēmumu uzlabot ekonomiskās uh, ekonomisko pārvaldību, izveidojot arī darba grupu, kur man bija tas gods arī vadīt. Gadu vēlāk mums tagad ir jauni noteikumi, jauni instrumenti un aizvien ambiciozākas politikas. Protams, tas ir visu institūciju darbs, tā skaitā arī Eiropas eh, parlamenta un arī visu dalību valstu darbs. Tas nav vien, vienkāršs darbs, eh, dažkārt notiek arī visā dramatiskas situācijas, taču eh, polit, politiskais virziens ir skaidrs, mums ir nepieciešama konkrēta rezultāta. Protams, ka mēs neesam atrisinājuši visas problēmas. Izriet no mūsu iepriekšējām kļūdām un arī atbilstīgu instrumentu trūkuma rezultāts gan Eiropas, gan nacionālā lī līmenī. Taču mēs eh, zinām, kā to atrisināt, lai neatkļu, neatkārtot šīs kļūdas. Tālāk Lībija 24. un 25. martā samitā mēs arī runājām par situāciju Lībijā. Mēs norādījām uz kopīgu uh, apņemšanos. Es zinu, ka dažiem no jums ir šaubas, taču mēs strādājām ļoti smagi, lai varētu uh, nodrošināt konkrētus rezultātus. Divas nedēļas uh, pirms tam tika organizēta ārkārtas Eiropa padomu 11. martā. Mēs pieņēmām ļoti skaidru no viedokli par Lībiju bez skaidrs Eiropas pozīcijas, tad uh, konkrēta rīcība nebūtu iespējama. Mēs lēmām lai nodrošinātu popul, uh, iedzi, civilo iedzīvotāju drošību, tad dalība valsts izskat viss nepieciešamās uh, iespējas, uh, nodro, lai varētu atbalstīt šos civilos iedzīvotājus ar reģionu atbal, atbalstu. Eh, bija nepieciešams rīkoties tad, kad eh, režīms eh, izvērs vardarbību pret mierīgiem iedzīvotājiem. ANO arī pieņēma, drošības padomu pieņēma arī rezolūciju par Lībiju dažas dienas pēc Eiropa padomas sanāksmes un arī Arāba līga, Arāba līga nodrošinā reģionālo atbalstu Eiropas, Arābu un arī Ziemeļa Amerikas valstu rīcība, īstenojot ANO rezolūciju, nodrošināja arī civilizētāju aizsardzību Lībijā, lai mēs varētu novērst tādējādi masveida asins izliešanu tūkstošiem dzīvību ir glābtas, un šis ir ļoti svarīgs rezultāts. Mums ir jāpievērš tam mūsu lielākā uzmanība arī lēmumu pieņemšanas procesam. Jo koki ir svarīgāk, jo meši ir svarīgāks nekā koki. Mēs arī zinām, ka lēmums pieņemt militāro rīcību nebija vienkārši. Protams, ka bija jautājumi un arī šaubas, jo tas ir jautājums par karu un mieru, taču grūtības, ar kurām mums nācās saskarties šajā Lībijas krīzē, nevajadzētu arī noslēpt to, eh, cik eh, mētiecīgi un aktīvi darbosies Eiropas Savienība. Jo no krīzes sākuma Eiropas Savienība bija uh, fronts pirmajās līnijās, vispirms uzspiežot sankcijas. Uh, Tad arī režīmā vadošo personu aizliegums ceļot, uh, arī iesaldēt Lībijas aktīvus, nodrošināt arī pārējais pārdomas atbalstu, arī uz parlamentu starpniecību aizsargājot arī pilsoņus, un uh, Eiropas Savienība turpina arī nodrošināt uh, komentāro palīdzību politiskie mērķi, kādi mēs no teicām 11. martā, ir tāda, ka Kadafi ir jāpamet uh, vāra, ir jānodrošina politiskā pāreja, mm, politiku, kuru vada paši lībieši, Libijas iedzīvotāji. Un Tagad mēs redzam, ka katrā valstī situācija atšķīras, un mēs arī paužam savas bāžas par situāciju, kāda ir Sīrijā, Jemenā un Bahreinā. Mums vajadzētu, mums ir jānosoda ļoti stingri uh, vārdarbība, ir jāīsteno politiskās sociālās reformas arī mūsu dienvidu kaimiņu valstīs. Mums, mēs arī vēlāk uh, par to runāsim arī ar ekspertiem, kuri ir atbildīgi un ir eksperti šajā, re, uh, šajās uh, reģionos un arī ļoti pozitīvi raugamies konsultālo referendumu, kāds notika Eģiptē divas nedēļas apakaļ. Un tagad daži vārdi par uh, Kodivāru. Tas, par to mēs nerunājām uh, iepriekšējā sanāksmē, bet mēs pieņēmām uh, secinājumus decembrī un mēs arī raugāmies, kā tur attīstās notikumi. Pirmkārt, mēs uh, nosodām vardarbību, jo īpaši vardarbību vērstu pret civiliem iedzīvotājiem. Vardarbība ir jāpārtrauc visās pusēs. Otrakārt, esošā situācija izriet no tā, ka netiek respektēta demokrātija. Demokrātija jau nav tikai vēlēšanas, bet arī vēlēšanu rezultātu ievērošana un īstenošana. Starptautiskā sabiedrība ļoti skaidri izteicās par rezultātiem attiecībā uz Kodivārs prezidentu vēlēšanām, kāds notika pagājušajā gadā. Mums ir uh, jābūt konsekventiem attiecībā uz mūsu nostāju par Japānu visbeidzot, redzot. Uh, cik daudz un smagas eh, traģēdijas ir eh, skārušas Japānu. Mēs paudām arī mūsu solidaritāti un līdzjūtību kā Eiropas Savienība Japānas iedzīvotājiem. Mums nevajag, mēs nedrīkstam aizmirst eh, upurus. Mm. Mēs, kā Eiropas Savienība, esam gatavi palīdzēt Japānai, kā vien mēs varam šajās traģiskajās dienās, kā Japānas draugi. Mēs arī uzsveram, cik svarīgi ir Eiropas Savienības un Japānas attiecības. Kā mēs zinām, tad šīs traģēdijas eh, sekas iet tālāk par pašu Japānu. Ir Eiropas Savienībai jāizdara nepieciešamie secinājumi gan attiecībā uz globālo ekonomiku, gan arī attiecībā uz kodolenerģijas aspektiem. Tā ir absolūti mūsu prioritāte. Tādēļ mēs arī lēmām, ka visu mūsu kodola e, centrāļu drošība ir jāpārbauda, ir jāizsteno tās, atcīmies, stresa testi. Komisija arī uh, ziņos Eiropa padomē par stresa testu rezultātiem līdz gada beigām, pārskatīti arī tiks esošie Eiropas Sanības noteikumi attiecībā uz kodolu centrālēm un veikt uzlabojumu, kur tas ir nepieciešams. Eiropā mēs vēlamies augstākos standārtus kodola drošības jomā. Jums ir jānodrošina tas, ka šī drošība, jo mums ir ne tikai jāprobežo savām dalību valstīm, bet tas arī ir jāatbalsta kaimiņu valstīs, kurām arī jāveic līdzīgs uh, stres tests. Gudētais prezidentums, gudētie deputāti, tādējādi es arī noslēdzu savu apkopojumu par to, par ko mēs vienojāmies Eiropā domē šajā gadāvā sanāksmēs. Uh, pateicamies arī Eiropas parlamentam, kurš arī sniedz savu lielu ieguldījumu. Um, arī izstrādājot mūsu kopīgo ārlietu un drošības politiku. Es ar uh, nepacietību gaidu uzklausīt jūsu viedokli. Lielas paldies, priekšsēdētājs. Uh, will... Tagad es vēlētos dot vārdu priekšsēdētājiem Josefam Manuelam Barozu komisijas vārdā. Priekšsēdētāji, Eiropadoms priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Um, priekšsēdētājs mums iepazīstināja ar lēmumiem, kas tika pieņemti pagājušās nedēļas sanāksmē. Es vēlētos dalīties savā interpretācijā ar notikušo un um, arī informēt jūs par nākamajiem posmiem. Es domāju, ka mēs varam teikt, ka ļoti nozīmīgi struktūrāli lēmumi ir tikuši pieņemti, lai nodrošinātu labāku stabilitāti Eirozonā un arī labāku koordināciju ekonomiskajā jomā. Tas ir milzīgs pagrieziens Eiropas ekonomiskās pārvaldības jomā, jo īpaši tad, ja mēs domājam par to, cik daudz ceļu mēs jau esam nogājuši. Mēs esam ievērojami konsolidējuši e, ekonomiskās komponentes e, integrāciju mūsu ekonomiskajā monetārajā savienībā, un es domāju, ka tai tagad būs daudz pamatīgāki pamati. Mums turpmāk būs ietvars, lai mēs uh, kopā varētu reaģēt uz krīzēm, kas varētu rasties, un uh, vēl viens elements, kas ir ļoti svarīgs, vērtējot Eiropadomas rezultātus, uh, šis te ietvars ir saskaņā ar līguma noteikumiem un saskaņā ar kopienas pieeju. Mēs visi lieliski apzināmies, ka to nebija tik vienkārši panākt. Komisija eh, centās būt pirmajās rindās cīnoties pret ekonomisko krīzi, un tā arī guva atbalstu no Eiropas parlamenta, par ko es jums īpaši pateicos vēlreiz. Lēmumi, kurus tika pieņemti Eiropas parlamentā un Eiropas komisijā, tika uzklausīti, tika ņemti vērā, un tiem bija milzīgs, milzīgi ieteikumi uz panākto rezultu, rezultātu. Mūsu jaunā ekonomiskā uzbūve tagad ir gatava, bet tā nav garantija pati par sevi. Uh, Ir nepieciešams, lai politiskās atbildīgās amatpersonas pieņemtu attiecīgus lēmumus. Šajā jaunajā ietvarā mums apņēmīgi ir jāīsteno un bez kavēšanās jāīsteno uh, budžeta asinizācija un tāpat arī um, struktūrālās reformas, lai veicinātu izaugsmi, balstoties uz gadskārtējo izvērtēšanu, kur sagatavos komisija. Es lieliski apzinos, ka mūsu uh, apņēmībai turpmāko nedēļu un mēnešu laikā būs ļoti uh, liela nozīme. Mums ir nepieņa, nepieciešama apņēmīga rīcība, lai ieviestu koordinētu uh, rīcību, reaģējot kopīgi uz uh, krīzi. Eiropas semestrs, Eiropa plus pakts un jaunais ietvers uh, nostiprinātajai ekonomiskajai pārvaldībai, kā arī uh, solidāri pasākumi uh, ir ļoti nozīmīgi, lai nodrošinātu stabilitāti Eirozonā. Neslēpšu, ka komisija būtu vēlējusies iet daudz tālāk, vairākās jomās, tā piemēram, ekonomiskās pārvaldības jomā, un jo īpaši, kas attiec uz jauno ekonomiskās stabilitātes mehānismu Eirozonai. Mēs būtu vēlējušies lielāku fleksibilitāti, piemēram. Taču es domāju, ka mēs varam teikt, ka mums ir izdevies panākt tādu mehānismu izveidošanu, kas ir balstīts līgumā un uh, attiecīgi, kur atbalsta arī parlaments. Rezultāts attiecīgi ir pozitīvs. Un nelielās izmaiņas līgumā, kuras atbalstīja arī parlaments, ir veicinājušas to. Dāmas un kungi, cienījami deputāti, tagad ir jāizteno jaunā pārvaldības struktūra, lai reaģētu uz konjunktūras izmaiņām. Bet konjunktūra joprojām eh, rada problēmas. Joprojām ir dalībvalsts, kurām ir jāfinalizē savas nacionālās reformu programmas un konverģētas programmas. Uh, Komisija sagaida no ikviena konkrētus priekšlikums, lai progresētu lielo mērķu virzienā, īstenojot stratēģiju 2020 vairāk darba vietu, vairāk investīciju izglītības jomā, inovāciju jomā un arī, lai cīnītos, drosmīgāk cīnītos pret nabadzību un sociālo atstumtību. Mēs arī sagaidām uh, to, ka uh, tiks darīts viss iespējamais, lai uh, panāktu makroekonomisko līdzsvaru. Tiklīdz mēs saņemsim šos priekšlikumus, mēs varēsim sagatavot savu viedokli un rekomendācijas katrai valstī, lai attiecīgi varētu pieņemt šos pasākumus līdz jūnija Eiropa padomē, kas būs pirmais pieturs punkts Eiropas semestrī. Es vēlos uzsvērt to, ka mums vis, uz mums visiem gulstas kopīga atbildība un ir ļoti svarīgi panākt to, lai katrs eh, īstenot savu ārtavu, cenšoties panākt eh, mērķu sasniegšanu stratēģijas 2020 ietvaros izaugsmai un nodarbinātībai. Te es vēlētos eh, atsaukties uz Eiropadomas secinājumiem, kuros teikts, ka šo politiku īstenošanā un lai panāktu plašāku atbalstu, Ir nepieciešama cieša sadarbība ar Eiropas parlamentu un citām institūcijām un konsultatīvajām iestādēm, kā piemēram Reģionu komiteja un Ekonomikas sociālo lietu komiteja. Sociālie partneri, reģioni un citas iesaistītās puses tiks pilnībā iesaistīt šajā procesā. Es uzsvēru šo punktu, tāpēc, ka jūs zināt vienu no kritikām, kas tika veltīta Lisabonas stratēģijai, kas patiesībā ir izgāzusies, bija saistīti tieši ar šo aspektu, un es ceru, ka šoreiz mums būs izdarie, izdevies izdarīt pareizos secinājumus, un šoreiz tik tiešām uzsākt darbību nacionālajā un Eiropas līmenī, lai veicinātu nodarbinātību un izaugsmi. Kas attiecas uz ekonomiskās pārvaldības reformu, tagad parlamentam ir jāapstiprina šie seši likumdošanas priekšlikumi, un es ceru, ka mēs pavisam eh, drīz vienosimies par ambiciozu rezultātu. Tas ir nepieciešams, lai pilnībā darbotos viss šī ekonomiskā pārvaldības sistēma. Es domāju, ka mums ir daudz iemeslu priecāties par Eiropa padomas rezultātiem, un mums ir arī ļoti daudz iemesla neatslāpt savos centienos, jo konjunktūras situācija joprojām ir ļoti sarežģīta, jo īpaši sociālajā jomā, kas mūs īpaši satrauc visus. Turmāko nedēļu eh, laikā komisija nāks klajā arī ar saviem priekšlikumiem par uh, aktām vienotiem tirgumu. Tas ir ļoti svarīgi vienotā tirgus nākotnē. Ir jāuzsver vienotā tirgus nozīme, lai stimulētu izaugsmi un nodarbinātības un veicinātu konkurētspēju eh, un samazinātu arī administratīvo slogu, kas gulstas uz maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs vēlamies atbrīvot izaugsmas potenciālu vienotajā tirgu. Un es vēlētos teikt, ka tas nav mērķis pats par sevi, bet tas ir tikai līdzeklis, lai mēs aktivizētu godīgu, ilgspējīgu izaugsmi, kas radītu jaunas darba vietas. Un runājot par godīgu izaugsmi, ir svarīgi uzsvērt to, ka Eiropa doma teica arī savu vārdu par um, iespējamo finanšu darījumu aplikšanu ar eh, nodokli starptautiskajā mērogā. Un es arī apstiprināju komisijas eh, eh, plānus strādāt šajā jomā. Es domāju, ka visiem ir jādod savs pienesums, cenšoties reaģēt uz krīzi. Dāmas un kungi, kā jūs zinat, tik runāts arī par situāciju vidusjūras dienvidu piekrastē. Uh, Eh, tika eh, sniegts ļoti detalizēts ziņojums, bet es vēlētos uzsvērt tikšanos, kas man bija vakar ar Tunisijas premjeru. Es izteicu atbalstu demokrātiskajai eh, revolūcijai un paudu mūsu vēlmi palīdzēt Tunisijas tautai, cenšoties panākt taisnīgumu un sociālo taisnīgumu. Pieminēja arī imigrācijas jautājumu, par kuru Tunisijai un Eiropas Savienībā ir jārunā kopā partnerības gaisotnē jo runa ir par demokrātijas partnerību un dalītu labklājību, kur mēs piedāvājam, un tā tika arī pozitīvi uzņemta. Vēl viens jautājums, par kuru tika runāts Eiropadomē, ir krīze Japānā, jo īpaši, kas saistīts ar kodola aspektiem. Vakar man notika telefona saruna ar Japānas premjeru, kas pateicās Eiropas Savienībai par tās rīcību, un es viņam vēlreiz paudu mūsu solidaritāti un apstiprināju, ka mēs turpināsim viņiem palīdzēt. Mēs diskutējām arī par kodoli jautājumiem. Kāna kungs man informēja par situāciju Japānā, par eh, jaunākiem notikumu attīstību un paudu savu atbalstu sadarbībai ar Eiropas Savienību, lai nodrošinātu eh, kodolu drošību pasaulē. Eh, sabiedrības prātu satrauc eh, kodola drošība, tāpēc ir jānodrošina maksimāla kodola drošība un jārīkojas pēc iespējas atklātām. Ir nepieciešams veikt eh, testus kodola spēkstacijās un Eiropa padome ir uzticējusi attiecīgajām iestādēm, tā skaitā arī Eiropas parlamentam, definēt šo te testu ietvaru, šo testu, kurus veiks neatkarīgas iestādes. Un komisija arī pārskatīs uh, likumdošanas ietvaru un līdz gada beigām nāks klajā ar priekšlikumu par to, kā varētu uzlabot uh, situāciju, ja tas ir nepieciešams. Priekšsēdētāji, cienījamie deputāti, dāmas un kungi, mēs, mums ir jārīkojas saskaņā ar to, kas tiek sagaidīts no mums. Ta, to arī komisija eh, cenšas darīt, rēķinoties ar Eiropas parlamentu atbalstu, un to mēs darīsim arī turpmāk, īstenojot mūsu jauno atbildību. Paldies par uzmanību! E, Paldies, priekšsādātāja kungs! Paldies! Un tagad e, Josefs Dāls, politiskās grupas e, tautas partijas vārdā. Um, mūsu Eiropas Savienības vadība arī vēd uh, mūsu pareizajā virzienā, arī ir nodrošināta tad uh, arī šo solidaritātes fondu, un 27 dalībās norādīja, cik svarīgs ir eiro un cik svarīgi ir solidaritātes ar valstīm. Un atbilst, atbalsts valstīm, kuras uh, ir grūtībās izveidot uh, Eiropa aktu. Uh, kur piedalās Eirozonas valsts un ne tikai ir ļoti svarīgs solis, uh, kas norāda uz uh, Eiropas Savienības uh, vadītāju vēlmi gūt mācības no iepriekšējās krīzes. Ir pagājis tas laiks, kad valstis bez eh, sākotnējām konsultācijām ar partneriem pārredzētu eh, kādus eh, īpašus nodokļu vai sociālos noteikumus, un tam ir vienkārši iemesls. Katrai valstī ir arī jābauda partneru solidaritāte Eirozonā, taču šo uh, solidaritāti var pieņemt mūsu iedzīvotāji tikai un vienīgi tad, ja viņi zina, ka katrs veids nepieciešamo ieguldījumu, lai varētu atbilstīgi pārvaldīt valsts finanses. Eiro ir ļoti svarīgs solis mūsu ekonomikas konverģences virzienā. Mūsu grupa to atbalsta un arī nepārtraukti arī lūdz un arī turpināšu to darīt, lai mēs nodrošinātu uh, šo finanšu pārvaldību uh, un lai to visu vadītu komisija. Jūs jau esat veikuši šo darbu, ir jāīsteno šī kopienas metode, kuru vada un pārvada komisija. Uz to mēs uzstājam. Es zinu, ka es Uh, to nepārtraukti atkārtošu un arī turpināšu to darīt, jo Eiropas, Eiropa atšķiras no pārējās pasaules tieši ar šo sociālo tirgus modeli. Mēs uzsk, mūsu iedzīvotājiem, pilsoņiem šis modelis ir ļoti svārīgs, tas ir jābalsta uz solidaritātes principu, taču ir ļoti grūti to saglabāt globalizācijas kontekstā. Jautājums ir, kā nodrošināt šai sociālajam tirgus modelim atbilstīgu nākotni, radot zelto vidusceļu starp tātad palīdzību, ko piedāvā uh, sociālisti, kas mums noved pie bankrota un arī par galējo liberalizāciju, ar kuras uh, riskiem mēs uh, skārāmies finanšu krīzes laikā. Tātad uh, dalību valstīm ir jāsamazina deficīti, jāpieņem uh, fiskāli sociāli salīdzināmi noteikumi un dalību valstīm kopā ir jāinvestē arī inovācijās, lai varētu veicināt mūsu izaugsmi, kas šodien nav pietiekama. Mēs varam tikai saglabāt un stiprināt mūsu sociālo tirgus modeli tad, ja mēs investējam nākotnes nozerē zaļā enerģija, nanotehnoloģijas, biotehnoloģijas un tam līdzīgi, ņemot vērā arī mūsu samazinātās finanšu iespējas, tad labākais veids, kādā veidā mēs varam atbildēt uz izaugsmas izaicinājumu, ir veikt ievērojams ietaupījumus un arī apmainīties ar kompetencēm un ko kapitāliem. Ja mēs neinvestēsim inovācijās bez Eiropas plāna šajā nozarē, mēs sev liedzam iespēju būt konkurētspējīgiem ar pārējo pasauli. Gotātie kolēģi, kamēr mūsu valstu vadītāji eh, tikās desmit dienas atpakaļ, Fukušinas kodola centrāle turpināja satraukt visu pasauli. Lībija Sīrijas nemiernieki arī gaidīja Eiropiešu atbalstu. Par šiem diviem jautājumiem mūsu valsts Eiropas Savienība kopumā ir rīkojusies atbildīgi par kodola enerģiju. Mēs uh, devām Japānai arī mūsu zināšanas un pieredzi ļoti sarežģītā un arī satraucošā uh, situācijā ne tikai šajā valstī, bet arī visā starptautiskajā sabiedrībā. Noteikti būs pirms un pēc Fukushimas situācija. Man grupa vēlas, lai arī pēc Fukushimas drāmas uh, kur mēs vēl neesam nonākušai situācijā, lai mēs varētu pārdomāt uh, situāciju attiecībā uz kodola enerģijas drošību šeit Eiropas Savienībā un arī vairāk strādāt uh, zaļās enerģijas uh, virzienā. Piekrītu prezidenta kunga jūs sacītiem um, par um, Kodivāru, par uh, vidusjūras. Uh, reģionu valstīm varam arī atbalstīt to, lai, uh, uh, lai Gaddafi pamat uh, vāru, uh, un es vēlos, lai visas valstis arī pie strādātu šajā kamietīcības politikas nozarē arī dienvidu uh, valstīs tā būtu tikpat efektīva, kā tā reiz bija attiecībā uz uh, Ašam Eiropas valstīm. Liels paldies, liels paldies! Un tagad sociāldemokrātu grupas vārdā Martins Šulcs, lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Tad, kad mēs uh, klausāmies Van Rompuy kunga un Barozo kunga runas, ja mēs uzmanīgi klausāmies, tad uh, es atceros uh, uh, vācu dziesmu, viss ir kārtībā uz grimstošā kuģa. Nav nekāda problēma, viss ir kārtībā, mēs visu esam atrisinājuši un visi ir apmierināti. Uh, Jūsu ziņojumu par Eiropadomu es to tā nevaru izprast. Es ļoti labi saprotu, ka jūs šeit ierodaties pie mums un stāstāt par negatīvām lietām. Ja es eh, būtu Eiropadomas priekšsādātājs, tad es arī droši vien runātu tāpat kā jūs. Eh, jūs runājat par Lībiju, bet jūs eh, nerunājāt par to, ka divas lielākās uh, Eiropas valdības ir eh, atšķirīgos jautā, atšķirīgās nostājās Vācija un Francija. Eiropas Savienība ir sašķelta vissvarīgākajā starptautiskā jautājumā, un tas ir pierādījums tam, ka nav viss kārtībā. Šīs Eiropadomas rezultāts bija uh, iespējams jau 2010. gadā. 2010. gadā mums jau vajadzēja to panākt, ja mēs vēlējāmies novērst, ka uh, izveidojas Eirozonā tāda negatīvā spirāle. Tātad tas bija jau 2010. gada pavasarī jāizdara, kas tagad ir izdarīts. Mums jāuzdod jautājums, kāpēc tad 2010. gada pavasarī tas netika izdarīts. Tāpēc, ka Eiropadomē institūcijā, kuru jūs vadāt, uh, netiek kopienas metoda un kopienas gars piemērots, un kopienas mērķi nav galvenie, bet nacionālās taktiskās intereses spēlē lielāku lomu nekā kopējie Eiropas mērķi, un, un tādējādi Eiropa ļoti cieši. No jums, Barozo kungs, es gribēju dzirdēt kādu vārdu par to, kā tas ir iespējams, ka tā partija, kurai jūs piedarat, uh, kuras eh, partijas vadītājs jūs bijāt, kura jūs Portugālē ievēlēja par premjeru, iecēla par premjeru. Kā, kā var būt, ka tā pati partija uh, tos nosoda valdību, kas uh, veids pasākums, kurus jūs kā komisijas priekšādātais prasāt to jūs nevarat, to jums nevar pārmest. Jūs vairs nesat uh, partijas priekšsādētājs, bet uh, jūs esat komisijas priekšsādētājs. Bet šī te nacionālā rīcība ir jānosoda, jo šī te valdības gāšana uh, uh, notiek tagad, kad uh, valdība dara to, ko stabilitātes ietvers no tās prasa. Tādējādi mēs nevirzīsim Eiropu uz priekšu. Uh, Kas mani satrauca, es no jums nedzirdēju par to nevārda, par to, ka vienmēr pirms Eiropadomas notiek viens un tas pats. Valstu un valdību vadītāji ir vienojušies par secinājumiem, par kādu eiro stabilizējušu pasākumu vai kādu pasākumu kas stabilizē vienu no eiro valstīm, tad vienmēr parādās kaut kāda reitinga aģentūra Londonas vai eh, pilsētā vai Ņujorkā un pazemina reitingu šai valstī ar to pašu rezultātu. Tiek veicināta spekulācijas pret eiro. Kad mums beidzot būs eh, drosme pateikt, mēs, Eiropa, neļausim, ka spekulanti mūs pārvalda. Ko mēs uh, sakām par bankām? Paldies jums, Barozo kungs, ka jūs teicāt, ka jūs nāksiet klajā ar priekšlikumu par finanšu transakciju nodokli. Eiropas centrālā banka šobrīd aizdod naudu par, ar 1% uh, likmi tām pašām bankām, kuras uh, to pašu naudu aizdod Eirozonas dalībvalstīm par 10% un uh, krīzes izraisītāji joprojām ir lielākie ieguvēji no krīzes, un tāpēc ir jābūt finanšu transakciju nodoklim, lai krīzes izraisītāji arī maksātu par krīzes sakām. Parozo kungs, jūs runājat par 2020. gada stratēģiju, vairāk nodarbinātības, investīcijas, pētniecības, izglītības, vidas aizsardzības, lieliski, bet ar aizvien mazākiem līdzekļiem valsts investīciju ziņā. Uh, Tātad rezultāts ir tāds, ka 2020. gada stratēģija ir lieliska, tāpat kā tas bija ar Lisabonas stratēģiju, bet tā izgāzīsies, ja uh, mēs tikai samazināsim budžets visu laiku. Mums ir jābūt drosmīgiem veikt investīcijas valsts un Eiropas līmenī. Paraugieties uz investīcijām uz attīstības valstīm Indijā, Brazīlijā, kas tiek darīts. Paraugieties uz citiem kontinentiem, kas tur valsts līmenī tiek investēts. Uh, Eiropa sažņaud sevi ar šiem taupības pasākumiem. Eiropas 2020. Eh, 20. gada stratēģijas mērķi ir jāpasludina par saistošiem. Tad beidzot valdības eh, uzņemsies saistoši darīt to, ko tās sola, bet ko tās pēc tam nepilda ar taupības pasākumiem, to visu samazinot. Es domāju, ka Barozo kungs, tāpēc mums no jums ir jāgaida, un no Levandovska kunga mēs sagaidām ambiciozu uh, budžetu. Runātājs tiek pārtraukts. Paldies. Gejs Ferhofstāts, liberāļu un demokrātu grupas vārdā. Yes, Jā, priek. priekšsādātāja kungs. Pirmkārt, paldies par šo te ziņojumu par Eiropadoms rezultātiem, bet būsim godīgi, es nedomāju, ka krīze ir beigusies. Un es nedomāju, ka ar tiem pasākumiem, kurus mēs tagad veiksim, krīze var beigties. Un būsim godīgi, mūs sagaida vēl uh, milzīgs negaiss. Pēc tā, kas tagad ir uh, paveikts Eiropas Savienībā, uh, Mēs veicam tādus tā kā bremzēšanas pasākums. Tie ir uh, nepieciešami pasākumi, bet tie nerisina krīzi. 110 miljārdus eiro mēs esam snieguši Grieģiju, 67 miljārdus eiro īrijai, un šeit es neiekļauju 24 miljārdus īrijas bankām, par kuriem mēs izlēmām tagad. Šobrīd 76 miljārdi eiro a, mums ir a, valdība obligācijās, kuras ir iepirkusi ECB un viņi to turpinās, jo avārijas fonds uh, nevar iet uh, sekundārajā tirgu, tad viņi to turpinās darīt, un papildus tam ir 100 miljārdu eiro saistību, uh, lai sniegtu likviditāti bankām Eiropā. Tie ir 400 miljārdu eiro kopumā, ko esam pēdējos mēnešos investījuši šajā krīzē, uh, un tas ir trīsreiz lielāks apjoms nekā Eiropas Savienības budžets. Un sliktākais mums vēl ir priekšā. Ceturtdien uh, ir paredzēta procentu likme palielināšana eiro no 1 uz 1,25%, kas var sas, pas, pasliktināt situāciju. Tāda ir situācija. 400 tūkstoši miljardu, uh, 400 miljardu eiro mēs esam investējuši krīzē, bet tā nav atrisināta. Kas ir nepieciešams? Manuprāt, ir vajadzīga tāda ambicioza pieeja, un šobrīd mums tādas nav. Un tāpēc gribu atsaukties uz Notvelinga kungu, kas ir Nīderlandes Nacionālās bankas priekšsādātais, kas uh, pirms dažām dienām publicēja savu uh, ziņojumu, un viņš uh, Uh, analizē pēdējos uh, padomus rezultātus. Saka, viņš saka, ka budžeta noteikumi nav pārāk strikti, ekonomiskās pārvaldības pakotne ir pārāk neliela, eiro pakts ir pārāk vājš, jo nav ieviešanas mehānisma. Un es nesaku to, es uh, citēju tagad uh, Nīderlandes Nacionālās bankas priekšsādātāju, kurš atkārto to pašu, ko Trišē teica pagājušajā nedēļā. Viņš saka, ka uh, Uh, uzraudzība pārāk daudz tiek veikta nacionālā līmenī. Es domāju, ka viņam ir taisnība. Un, uh, manuprāt, mēs vēl varam šo to piebilst. Pirmkārt, EFSF un ESM, Eiropas stabilitātes mehānisms, šis te pagaidu un pastāvīgais glābšanas fonds, viņi nevar darboties, jo tur ir vienprātības noteikums. Uh, tur ir vajadzīga vienprātība. Tas nozīmē, ka visai eirozonai uh, ir eh, tagad eh, jāsaskaras ar to, ka eiroskeptiskas valdības un politiskās partijas eh, to saņem kā ķīlniekus. Un, visbeidzot, un tas ir tas, ko gribu šodien pateikt, ka mums joprojām ir jāsakārto Eiropas bankas. Problēma joprojām nav atrisināta, un ekonomikas atlapšana Eiropā nesāksies, ja mēs neatrisināsim problēmu. Viņiem ir ne tikai joprojām vēl finanšu krīzes produkti savos portfaļos, bet viņiem ir arī virkne obligāciju, uh, kas ir no problemātiskām valstīm, kuru reitingu visu laiku samazinās pa dienām un pa nedēļām. Ko es prasu, Barozo kungs? Es gribētu, lai jūs un arī Trišē kungs no ECB nāktu klajā pēc iespējas drīzāk ar globālu atbildi šajos jautājumos. Ir stabilitātes pakts, kas ir ambiciozāks, un parlaments pie tā strādā. Uh, Eh, jābūt patiesai ekonomiskai pārvaldībai, jo šobrīd ir starpvaldība pieeja, mums uh, ir vajadzīgs sankciju mehānisms, tāds it kā ir, bet tas nedarbojas un tas nedarbosies arī nākotnē. Un es domāju, ka jums ir jānāk klajā ar priekšlikumu atcelt glābšanas fondiem vienbalsības noteikumu, jo tas nevar darboties. Mēs visu varu dodam tām valstīm un partijām, kas ir pret šo sistēmu. Un jums visbeidzot ir arī jānāk klajā ar plānu Eiropas banku sektoram. Mums nebūs ekonomikas atlapšana, pirms jūs nebūsiet licis galdā Eiropas mehānismu, kā sakārtot bankas. Un uh, mums vajadzētu rekapitalizēt Eiropas bankas. Uh, finansēt investīcijas Eiropā, kā to prasīja Šulca kungs. Un tai pašā laikā mēs uh, nevaram tomēr uh, glābt visas, uh, visus mm, grimstošos kuģus, kā Eiropas valstu budžetus. Kur te mēs šo naudu uh, paņemsim? Tātad ir jāveido Eiropas obligācija tirgus, un Barozo kungs, manuprāt, tagad ir pienācis uh, sasniegt rezultātus laiks. Uh, iztek. Priekšsēdētājs lūdzu Ferhofstot kungu pabeigt. Nākamais runātājs zaļo grupas vārdā. Līdzpriekšsēdētāja kungs Konbendits kungu lūdzu. Priekšsēdētāja pre, prezidenta kungs, cienījamie kolēģi. Mārtiņš Šulcs ir Eh, citējis nelielu dziesmiņu, un franču valodā versija ir viss kārtībāk cienījamā kundze. Es domāju, ka mums ir jāsaprot, kas notiek. Mēs, mums patīk jūsos klausīties, bet mēs lasām arī to, kas ir avīzēs. Tāpēc nestāstiet mums stāstīņus par to, kas ir noticis Eiropadomē. Mēs lieliski zinām, kādas ir problēmas. Mēs neesam te atnākuši, lai zaudētu laiku. Es vēlētos teikt eh, sekojošo jums un arī Barozo kungam. Uh, Jūs vienmēr runājat par stabilitāti, izaugsmi, nodarbinātību un konkurētspēju. Tā tas ir. Bet jūs eh, zināt, ko par to domā uh, pilsoņi? Viņi domā, ka runa drīzāk ir par ne, uh, nevienlīdzību, uh, nestabilitāti un tā tālāk. Un tā joprojām tā viņi interpretē šos vārdus. Un ja Eiropa nereaģēs, lai cīnītos pret uh, šo te netaisnīguma izjūtu pret šo nestabilitāti, tad cilvēki saprot konkurētspēju ar kaut ko tādu, kas viņiem visiem uzkritīs uz galvas. Un te ir galvenā problēma, jo mehānisms, lai glābtu bankas, kas ir, es teiktu, nepieciešams, no pilsoņu puses tiek uztvērts tā, it kā viss kārtībā ar bankām. Paraugieties, kādas ir algas, kas tiek saņemtas eh, bankās. Uh, un pilsoņi saprot, ka uh, valsts līdzekļiem būs jācenšas izglābt šīs bankas, un visi pēdējo gadu notikumi liecina par to, ka šī nevienlīdzība tikai palielinās. Ja mēs nereaģēsim uz šo problēmu, tad pilsoņi uh, vienīgi piedzīvos šo te milzīgo ekstrēmisma vilni, kas šobrīd ieplūst Eiropā. Un tas viss notiek tikai tāpēc, ka mēs nevaram reaģēt un nespējam reaģēt, lai pārtrauktu šo te negodīgumu, šo te izjūtu par to, ka viss notiek negodīgi. Ferhofštēt kungs minēja eiro obligācijas, bet vēl ir jāsaka, ka mums ir nepieciešams aizsardzības fonds, Un ja mums nav investīcija fonda, ja mēs neparādām to, ka mēs vēlamies uh, atbalstīt šo te izaugsmu, ja mums nav investīcija, tad, ja mēs neejam šajā virzienā, tad pilsoņi nesaprot, kas notiek, un viņi neizprot šādu politiku. Un ir jāsaka vēl kas. Kāpēc šobrīd nav, nepiec, nav iespējams īstenot noteiktus uh, sociālos pasākums, piemēram, vienoties par minimālo algu visā Eiropā. Pilnīgi neticam, ka, piemēram, tādā valstī kā Vācijā netiek runāts par šo problēmu ka viena no valstīm, kurai šobrīd ir vislielākā peļņa Eiropā, nav spējīga ieviest šādu minimālo algu saviem pilsoņiem. Uh, tā tomēr ir milzīga problēma, un par to ir jārunā, runājot par Eiropas Savienības ekonomisko pārvaldību. Runājot par Lībiju, Šulc kungs pamatot teica, pilnīgi dramatiski notikumi, un Vācija ir viena no tām valstīm, kas slēpjas, un citas valstis ir mēģinājušas reaģēt uz šo situāciju, bet tagad, kad mēs runājam par kaimiņattiecību politiku, Mums būtu jāizvērtē visas tās muļķības, ko mēs esam pieļāvuši kaimiņa attiecību politikas ietvaros. Kas, kāds bija mūsu attiecības ar Kadafī pirms mēs uzsākām bombardēt šo valsti? Kādas ir bijušas mūsu attiecības ar Benalī kungu, ar citiem eh, šī reģiona valstu vadītājiem? Mums ir jāizvērtē eh, šīs te, šie te cilvēki tiesību punkti, kas bija uh, līgumos, tie netika ņemti vērā, un tāpēc vajadzētu beigt melot. Vai Eiropa domē ir bijušas piecu minūšu ilgas pārdomas par to, ko mēs nesam pareizi darījuši kaimiņa attiecību un vidusjūras politikas ietvaros, neko uh, nedzirdēju no jūsu puses par šo punktu, vai Eiropa domē ir spējīga uz vismaz minimālu paškritiku par to, ko tā nav pareizi darījusi pirms tam. Un tagad Pievērsīsimies Japānas jautājumam. Lielākā problēma, kas ir saistīta ar kodoldrošību, ir atteikšanās no kodoldrošības. Kodola enerģijas jomā nav nulles riska. Protams, ka nav iespējams atteikties no kodola enerģijas vienas dienas laikā, bet ja mēs neatteiksimies no tās, tad mums neko neizdosies atrasināt. Ne jau šie stres testi to nodrošinās. Lakostas kungs, kas ir Francijas kododrošības uh, eh, iestādes priekšnieks informēja, sakot, ka līdz šim mēs nesam izvērtējuši to, ka uh, vienlaikus notiek vairākas uh, avārijas. Te runa nav par vienu avāriju, runa ir par piecām avārijām, piecām katastrofām vienlaikus, un plus vēl cilvēciska kļūda arī ir iespējama, un nav iespējams nodrošināt šādu drošumu. Kamēr mēs nebūsim to sapratuši, mums neizdosies neko atrisināt, un pirms mēs neesam atteikšies no kodolenerģijas, beigsim runāt par kodola drošību, jo nulles risks nepastāv šajā jomā. Paldies, priekšsēdētāji! Radio konservatists and reformists. Un tagad uh, eh, ceļvārdā Zahradil kungs lūdzu. Eiropadomu samitā tika runāts par ekonomiku, eirozonas stabilitāti, bet jūs ļoti, ļoti labi zināt, ka ECR grupā deputātu vairākums nāk no valstīm, kuras nav eirozonā, kur arī nav parakstījuši Eiropā aktu. Mēs nevēlamies, lai eirozona izgāžas, mēs vēlamies eh, labklājīgi labklājības Eiropu un mazināt parādu, un grozīt arī valsts finanšu struktūru, uzsākt fiskālās reformas. Visi šie pasākumi, kuri arī nodrošinās finanšu disciplīnu, jo pašlaik situācija ir netaisna. Mums nepatīk tas, ka ir dažām dalībvalstīm slēptā programma, ne tikai Eiropas komisijai bet arī dažām politiskām grupām, proti izmantot šo krīzi, uh, lai varētu uh, nodrošināt fiskālu harmonizāciju, mainīt kompetences. Tas ir kārtējais solis uz uh, nodokļu savienību harmonizāciju, mēs sakām, nē, šādai savienībai mēs to nevēlamies. Es šeit darbojos kopš 2004. gada, un katreiz, kad ir grūtības, es dzirdu tikai vienu teikumu. Ir nepieciešams vairāk Eiropas, ir nepieciešams vairāk kopienas metodes. Es saku, nē, mums tas nav vajadzīgs. Jo tieši tas arī mūs ir novēdis pie šīm problēmām, kuras tagad mēģinam atrisināt. Saprotiet jau. Mēs esam jau izsmēluši Eiropas integrācijas iespējas. Mēs mēģinam dzīvot 50 gadus atpakaļ. Eiropas paradigma ir mainījusies, un jo ātrāk jūs to sapratīsiet, jo tas būs labāk. Liels paldies! Un tagad uh, tad bezkeja. Paldies, priekšsādātāja kungs, padoms priekšsādātāja kungs, komisijas priekšsādātāja kungs. Mūsu politiskā grupa kritizē uh, Eiropadoms rezultātus kā nepietiekams, vispirms par ekonomikas politiku, ko mēs no ekonomikas politikas secinājumiem uh, domājam par to. Mēs paudām pagājušās nedēļas uzklausīšanā, kas ir nepieciešams, ir jāpārvar neoliberālā fiksācija uz peļņu, eh, tas izpaužas eh, elas drošības eh, principos un arī pensijas vecuma palielināšanā, mūsuprāt, ir nepieciešama demokrātiski leģitimēta un kontrolēta ekonomikas pārvaldība, kas uh, Uh, vides, algu un citu veidu dempingu uh, aizliegtu ar dažādiem standartiem, kas nodrošinātu efektīvu finanšu tirgu pārvaldību un kas neļautu privatizēt peļņu un uh, tai pašā laikā uzkraut visus riskus sabiedrībai. Uh, Otrakārt par eh, mūsu dienvidu kaimiņiem Lībiju. Ziemeļāfrikā, īpaši Lībijā, Eiropas Savienības dalība valstis ir iesaistījušās tādā kritiskā situācijā. Daudz, kas jau tik kritizēts, bet gribētu norādīt skaidri tikai uz vienu punktu. Diktators Kadafi uh, eh, cīnās ar ieročiem pret. Uh, nemierniekiem, un šos ieročiņus iepirka no mums. Uh, uz viņu šauj NATO karavīri, lai aizsargātu tās augtos brīvības cīnītājus, kas arī eh, cīnās ar ASV un Eiropā pirktiem ieročiem. Mans jautājums ir, kāds tad ir eh, rīcības kodeks, kāda ir tā vērtība ieroču izniecības jomā, ja ir iespējama šāda situācija? Kur tad ir eh, brīvības, cilvēktiesību un cīņas pret sociālo netaisnību atbalsts? Uh, Ja konkrēti mēs redzam, kāda ir situācija Lampedūzā, kur simtiem bēgļu dienā ierodas no Ziemeļāfrikas. Man ir bail, ka arī ar šo jauno ātri uzrakstīto kaimiņu attiecību koncepciju nekas nemainīsies, tad joprojām būs Eiropas interešu politika orientējoties uz partneru valstu vajadzībām. Un par trešo punktu par Japānu. Šo pēcpusdienu un rīt mums vēl būs laiks diskutēt par Japānu. Arī šeit ir nepieciešama saskaņota Eiropas pieeja, tādu es šeit neredzu. Uh, vismaz, kas attiecas uz tā sauktajiem stresa testiem, jeb drošības kontrolēm. Mani neizbrīna, ka pilsoņi tad skeptiski jautā, par ko tad mēs iestājamies Eiropas Savienībā. Paldies! Thank you, Mr. President. Uh, Mr. Godfrey. Paldies, priekšsādātāja kungs. Tagad Bloma kungs no Brīvības un demokrātijas grupas. Just... Priekšsādātāji, es vēlētos atgriezties pie Lībijas jautājuma. Kad politisko aprindu pārstāvi beidzot saprata, ka Kadafi eh, kungs ir ļaunam iemiesojums. Jūs, priekšsēdētāji, savulaik sarūkojāties ar viņu, vai tajā brīdī jūs sapratāt, ka viņš, ir, viņš nav parastais cilvēks? Lokarbijas eh, upuri lieliski apzinās, lieliski zināja, par kādu cilvēku ir runa, bet viņam ir nafta un viņam ir nauda, un tāpēc jūs visi pievērāt acis, vai ne tā? Bet, nu, beidzot visiem ir skaidrs, kas patiesībā ir noticis, un es domāju, ka Lielbritānijas premjers šobrīd eh, vēršas pret šo valsti, bet pats sevi dēvē par konservatīvo. Un es domāju arī, ka mēs ļoti daudz esam runājuši par vardarbību pret cilvēkiem, mēs esam runājuši par demokrātiju, Bet eh, mēs, piemēram, noraugāmies uz to, kas notiek Zimbabvē un neko nedaram. Kāpēc? Tāpēc, ka šai valstī nav naudas un nav naftas. Un es domāju, ka eh, šeit, šajā zālē ir milzam daudz uh, eh, nepareizīņa. Paldies, un tagad vārds Madlenē ar kungam. Paldies, priekšsēdētāji, Barauzo kungs. Jūs uh, dabūjat to, ko gribējāt. Tagad ir uh, pastāvīgs eiro atbalsta fonds, lai finansētu tās valstis, kas ir izputinājušas savas valsts kases un tādējādi novēļot risku uz citām valstīm. Lielākoties ekonomiski ir viensprāts, ka tas nepietiks, tāpat kā stabilitātes pakta. Uh, ar, ar to nepietiek. Tas ir vājš nolīgums, vāja vienošanās. Uh, Un šeit diezgan brīvi tiek dot aizdevumu valstīm, kas ir slikt uzvedušās. Kur tad šī nauda nonāks? Īrija, Grieķija, Portugāla, uh, tās saņem šo naudu. Kāds tad ir rezultāts? Tās valstis, kuras ir sakārtojuši savu budžetu, tās maksās. Piemēram, Nīderlanda. Šie te pilsoņi maksās rēķinu par tām dalību valstīm, kā um, kas ir izputinājuši sevi par Portugāli, Īriju, Grieķiju. Uh, Uh, tā nav solidaritāte, tā ir sliktas uh, uzvedības atalgošana. Uh, vācieši, Nīderlandieši un Beļģi par to visu maksās. Tādējādi mēs neglābsim eiro. Tā vietā vajadzētu šīs valsts vienkārši izmest ārā. Grieķijā vajadzētu atkal ieviest drahmu un tā tālāk. Un citām valstīm vienkārši būtu jāpamet eirozonu, jo tās viņu, viņas ir pašas to nopelnījušas. Paldies, tagad pārējie runātāji Langenkungs, divas minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es domāju, ka samita rezultāti ir tāds svarīgs starpsolis, bet eh, īstais pārbaudījums vēl ir gaidāms. Uh, Ja tas notiks tāpat kā ar stabilitātes un izaugsmas paktu un, un dalībvalsts to neievēros, tad tas pat nebūs vērts tā papīrus, kur tas ir rakstīts, un es nepiekrītu abu priekšsādātāju optimistiem, ka krīze ir pagājusi. Tā um, vēl ir priekšā šī pārbaude. Uh, divi ar pusgadi ir pēc Lehman Brothers uh, bankrota. Uh, Un kāda tad ir situācija? Finanšu transakciju nodokļu priekšlikums atbildīgais komisārs pagājušajā reizē vēl noraidīja. Es gribētu redzēt rezultātus, un ja es pareizi atceros uh, iepriekšējo sasaukumu, tad šis parlaments iepriekšējā sasaukumā uh, tos uh, Uh, prasīja uh, pasākums finanšu tirgu un toreizējais iekšējā tirgus komisārs atteicās, labi, ka viņš vairs nav amatā. Tāda ir realitāte. Tātad komisija nebija galvenais priekšā gājējs uh, risinājums meklējot. Arī padomē mēs konstatējām, ka uh, ir uh, jāpārvar nacionālais e egoisms un tikai uh, parlaments panāca to, ka komisija kļūst spēcīgāka. Uh, to neizdarīja dalībvalsts, un man jāatbalsta Ferhofštata kungs, ka budžeta konsolidācija ir pārāk vāja, pārvaldība arī ir pārāk vāja, un nacionālā uzraudzība joprojām ir pārāk spēcīga. Ja mums nebūs šīs te drosmes vairāk Eiropas tiešām prasīt arī no nacionālajām valdībām, uh, tad nebūs tāds paties ilgstošs risinājums. Un Barozo kungs, tad, kad uh, Grieķijas kolēģi no mūsu politiskās grupas balsoja pret uh, Grieķijas programmu, es to kritizēju. Es principā nepiekrītu uh, Šulca kungam, jo, ja sociālists pamet valdības vadītāju amatu, tad jau tas pats par sevi ir labs, bet, nu, viņa partija balsoja pret šo Grieķijas programmu, un tā nevar Eiropā notikt. Es aicinu um, atzīt, ka šāds nacionāls skatījums uz problēmām nav mm, tas, ko mums nākotnē vajadzētu izvēlēties. Paldies, tagad es Trēlas kundze, divas minūtes lūdzu. Paldies. Priekšsēdēji kolēģi jautājums, ko uzdod pilsoņi vai padomas uh, lēmumi. Palīdzēs mums izkļūt no krīzes. Daudzi varbūt uzskata, ka e, šie lēmumi ir uz pareizā ceļa, taču tie nav gana ambiciozi. Jo mēs redzam, kādas ir labāku peļņas un kā darbojas reitingu aģentūras, ko tad Eiropa dārā? lai nodrošinātu to, ka reitinga aģentūras būtu uzticamas. Prāzokungs sacīja, ka. ja valsts var iztikt no ārējā atbalsta, tad lai tās tā arī dara, jo tas ir ļoti dārgi, un tas attiec arī uz Portugālu. Portugālē ir nepiecieš, nepieciešams finansējums ās ekonomikas nodrošināšanai. Te ir nepieciešama arī saprātīga um, procentu likmes, bet, protams, reitinga aģentūras spekulē. Portugāles iedzīvotāji jau ir veikuši ārkārtīgi liels upurus, un šie upuri nonāk spekulantu kabatās. Vai tā ir Eiropas taisnība un taisnīgums? Mums politiķiem ir jāsaprot, ka šī krīze ir Eirozonas krīze, un tas attiecas arī uz valstu parādiem. Šī ir Eiropas problēma. Mums ir nepieciešama Eiropas atbilde. Mēs vēlamies izkļūt no krīzes, mums ir nepieciešams vairāk Eiropas un nevis mazāk Eiropas. Mums ir nepieciešams arī atrisināt uh, šos izaicinājumus, balstoties uz mācībām, kādas guvām no pagātnes. Mums ir jāatbalsta pilsoņi, bez pilsoņiem nebūtu uh, atbalsts. Un tagad Gulāras kundze ir minūte 30 no Aldi grupas. Priekšsēdētāji kungs, jūs eh, arī ļoti pozitīvi eh, atspoguļojot šī samita sarunas, ir tur pozitīvas lietas, protams, bet es runāšu par satraukumu, eh, kur nav runa tikai par tehniskām detaļām, par to, ko jūs mums sacījāt runa ir par ziemeļu un dienvidu plaisu, kādu mēs novaram Eiropas Savienībā. Mēs redzam, ka ir personas, kuri uzskait, ka vieniem ir taisnība, bet otriem ir, uh, ka otri kļūdās, ka vieni ir labie, pārējie slikti, bet uh, aizmirst šo savstarpēju atkarību, un tas ir ļoti nopietni. Un arī nerisinot šo banku jautājumu, par kur minēja jau Ferhustad kungs, mēs šeit redzam, ka ir arī nevēlēšanās Ziemeļu valstīm uh, to risināt, bet tās uh, tikai māca Dienvidvalstis, bet neuzņems paša savu atbildību. Un godētais Eiropa padomus prezidenta kungs un arī komisijas prezidenta kungs, tas ir jūsu darbs, jums ir jānovērš šī šķelšanās. Ir jārada risinājumi, kad ir pieņemami visiem, visiem ir jāuzņem sava atbildība. Un pēdējais, es uzskatu, ka Eiropa padome ir raugās tikai un vienīgi pat uz savu nabu. Izskatās, ka. Uh, šīs sarunas notiek tā, ka it kā eiro nebūtu nekāda loma starptautiskā līmenī, piemēram, SV, Francija vada G20, tā vēlas īstenot pasaules monitoru reformu, bet nav nekādu priekšlikumu attiecībā, piemēram, par šiem eiro e obligācijām, lai šī Eiropa kļūtu tiešām par pasaules vērtības valūtu. Paldies, un tagad um, Lambērkungs. Paldies, prezident kungs. Es augsti cienu jūsu personu ar jūsu darbu, bet ziniet, ka jūs ne, mani nepārliecināt. Jūs teicāt, ka, uh, da, ka mums nevajadzētu satraukties, bet kad es lāsu Eiro plus paktu, kā jūs to nosaucāt, kad mēs runājam par konkurētspēju, par ko mēs runājam. Mēs runājam par to, ka tiek samazinātas algas, mazāka drošība, vairāk elastība. Nu, es jums varu nolasīt. Tiek, nekas netiek teikts par mūsu resursu produktivitāti, nekas netiek tiek teikt par enerģijas produktivitāti. Es jums saku tā, ka mēs nekād neuzvarēsim Ķīnu attiecībā uz algām, bet Ķīna mūs uzvarēs attiecībā uz enerģijas efektivitāti un resursu efektivitāti. Tad, kas paliks Eiropai, runājot par konkurētu spēju, ja mēs, ne, ja mēs neveiksim šeit progresu. Par finanšu līdzsvaru, valsts finanšu līdzsvaru. Jūs sakat, jāsamazina izdevumi. 40% izdevumi ir sociāla izdevuma, un jūs sakat, ka nevajag satraukties. Jā, jūs sakat, bet nu, mēs arī, protams, strādājam par ienākumiem. Par ienākumiem. Attiecībā arī uz uzņēmumiem. Tas tiešām ir joks. Jūs sakāt, ka jebkurā gadījumā ka uh, mūsu ienākumi nepalielināsies, bet uh, uzņēmumi paši varēs izvēlēties. Taču tiem, kuriem nevajag satraukties, protams, tie ir akcionāri un arī bāņķieri par stresa testu bankā. Mēs nezinām, vai atkal tas ir kāds joks. Jebkurā gadījumā pat, ja šie testi ir nopietni, gala beigās, kurš tad kapitalizēs bankas akcionāri vai nodokļu maksātāji? Jebkurā gadījumā uh, viņiem nevajag satraukties. Un visbeidzot, mēs nerunājam par, uh, tu, par uh, to, cik ne atbalstāms ir Grieķu un īrijas parāds. Jūs zināt, ka viņi nevar atmaksāt. Šis darbs nekad nebūs vienkāršs, un tas mums maksās dārgi. Vielen Dank! Liels paldies! Nākamais Kālanan kungs, pusotra minūte lūdzu. Thank you, Madam President. Paldies, priekšsēdātājs kundze. Katru reizi, kad es saskars ar kādu problēmu, tā ieklīst lazdā, izveidojot birokrātisku risinājumu, kas ir smagnējs un neproporcionāls problēmai. Un tā ir arī tā kļūda, ko tagad pieļaujam attiecībā uz finanšu krīzi. Tā ir nopietna, ir vajadzīga rīcība, bet daudz no piedāvātiem risinājumiem uh, um, e, dos e, ilgtermiņa negatīvai ietekmi uz Eiropu e, šo iespēju uzsākt plānus pastāvīgai ekonomiskai pārvaldībai, to izmanto daudzi. Risinājums mums tiek teikts, pirmkārt, izmantot līdzšanējos noteikumus, piemēram, 122. līguma pantu, kurš nekad netika paredzēts, lai glābtu uh, valstu budžetus, un es ceru, ka kāda valsts vērsīsies pret to Eiropas tiesā un uzlikt vairāk ierobežojums mūsu dalību valstīm, tādējādi ierobežojot vēlētāju demokrātisko izvēli. Īrijas gadījumā ir mēģinājums stabilizēt tās banku sistēmas, tas ir nepieciešams arī citās dalību valstīs, kas citādāk ciest no tā, un uh, citām dalībvalstīm tad tiek uzlikt prasība samazināt savus uh, uzņēmējdarbības nodokļus. Tas ir netaisnīgi un nedemokrātiski priekšādātais kundze. Paldies, tagad Debrūnas kundze, vienu minūtu lūdzu. Ģin, kan jūs svinčrafta, ahogan, agas ašror. Kādas domas gan ir pamatā padomai un komisijai, ka tā uzskata, ka šie ierobežojumi, kas tiek uzlikt īrijai, varētu uzlabot situāciju. Šīs politikas rezultāts, par kur tika panākt vienošanās ar visām dalībvalstīm, patiesībā notiek uz cilvēku labklājības rēķina. Līdz ar to dalībvalsts nevar veicināt ekonomisko izaugsmi. Un tas, kas tiek uzspiedz īrijai, ko tai uzspiež starptautiskais valūtas fonds, viss šie samazinājumi, ko tas nozīmē? Tas nozīmē zaudētas darba vietas un tas nozīmē valsts izdevumu samazinājumu. Īrijas no, parādu sloks ir pārāk smags. Un ja eh, mums nepalīdzēs nest nelielu daļu šī sloga, tad mums neizdosies atrisināt situāciju. Tagad vārds Cavēls kundzei. Priekšsētā Eiropa plus pakts, tā mērķis ir uzlabot konkurētspēju, bet kā man mums izdosies panākt Eiropas pievienoto vērtību, ja nodarbinātības e, tirgus tiek izjaukts ar legālo imigrāciju? un visi, eh, visa produkcija Eiropā tiek aizstāta ar kontrabandas produkciju no austrum valstīm. Es domāju, ka mums ir jācenšas pēc iespējas ātrāk aizsargāt savu produkciju Eiropas Savienībā, un jo ātrāk mēs to darīsim, jo labāk būs. Tāpēc priekšsēdētāji, mans priekšlikums jums būtu iestrādāt ekonomisko un geogrāfisko robežu uh, apzīmējumu, jo citādi mums neizdosies panākt eh, to, ka Eiropa ir konkurētspējīga šajā ļoti spēcīgi ek mm, konkurētspējīgajā globālajā ekonomikā. Paldies! Paldies! Tagad vārds Van Heikas kungām uz pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētājs kundze! Ja mēs paraugāmies uz Lībijas krīzi, tad eh, redzam, ka šeit trūks tādas nopietnas Eiropas ģeopolitiskas stratēģijas, lai aizstāvētu Eiropas intereses. Skumji, bet fakts. Eh, mēs redzam, ka tas ir iekšēju, eh, iekšpolitisku apsvērumu rezultāts, tas, kas tur notiek Sarkozī ziņā. Un uh, joprojām ir dīvaini, ka visi tie, kas šeit uh, šajā plenāra sēdē uh, ir it kā pret, Kadafi ļoti pamatot ir pret, ka viņi joprojām fotografējās kādreiz ar Kadafi plati smaidot. Um, šeit ir ne tikai jādomā par uh, bombardēšanu, bet jāuzdod nopietnākie jautājumi, vai šie nemiernieki, kas sastāv no dažādām grupām, daļa no viņiem varbūt nedomā, kā Eiropieši, viņi drīzāk ir kā no viduslaikiem, kāda garantīta ir tad, ka šie nemiernieki neiedzīs šo valsti vēl lielākā hausā, kā tas bija citās valstīs. Uh, Es gribētu, lai Eiropa būtu izlēmīgāka, runājot par mūsu ārējo robežu aizstāvību, jo tur ir tāds kā uh, klušais karš, ir imigrācijas plūsmas milzīgs, par to neviens nerunā, un šeit arī būtu jārunā par Eiropas risinājumiem. Tagad Vartmans Kols kundze. Paldies, priekšsādātājs kundze. Uh, e, pēdējā Eiropadomē tika pieņemti lēmumi, kas pirms gada vēl bija neiedomājami. Uh, Un tāpēc gribētu priekšsādātēm Van Rompēja kungam un arī Barozo kungam pateikties. Tas ir svarīgs solis ļoti smagā ceļā, jo mūsu priekšā vēl stāv uzticības atgūšana, lai glābtu eiro, lai atjaunotu nodarbinātības un ekonomikas izaugsmi. Jūs teicāt, ka šim parlamentam arī ir e, līdzlemšanas loma ekonomikas pārvaldībā, un šeit mēs gribētu tādu ambiciozāku pieeju. Jūs varat uh, arī diskutēt ar mums nākotnē par šiem jautājumiem. Mums, uh, mūsuprāt, ir nepieciešama ambiciozāka ekonomikas un valūtas politika, balstoties uz komisijas priekšlikumiem. Daudz kolēģi norādīja uz to, ka mums ir uh, vajadzīgs stingrs stabilitātes un izaugsmas pakts ar skaidru balsošanas procedūru, vajadzīga arī spēcīgāka ekonomiskā koordinācija. Šeit nav runa tikai par Eiropakta noteikumiem, jo Eiropas 2020. gada stratēģijā uh, mēs esam jau nostiprinājuši mūsu sociālās tirgus ekonomikas principus, un tie ir jāizstrādā tālāk, lai veicinātu izaugsmu un nodarbinātību mūsu pilsoņu labā. Un gribētu Barozo kungam vēl teikt, ka šos mērķus gribētu īstenot arī nacionālajās reformu programmās, un par to izteiksim priekšlikums. Jūs uzsvērāt, ka jūs vēlaties panākt vienošanos 19. jūnijā, lai visu šo lietu noslēgtu jūs varat sākt savu darbu, aicinot padomi arī skatīt šos jautājumus tagad, jo tad būs iespējams varbūt jūnijā panākt vienošanos. Paldies, tagad vārds Derausas kungam, divas minūtes lūdzu. Thank you very much. Liels paldies, priekšsēdētāji. Man jāuzdod atklāts un godīgs jautājums e, Eiropas kvartetām, tātad trojkai plus padomē, vai jūs, jūs nodomi ir nopietni cenšoties izglābt eirozonu? Banku stresa testi nu pat ir uh, noslēgušies, un tas viss novēc pie ļoti pesimistiska scenārija īrijas gadījumā. Un visiem par pārsteigumu uh, tika pieņemts lēmums par to, ka netiks uh, piemērot samazinājumi attiecībā uz uh, akcionāriem. Bet kāpēc? Eiropas centrālā banka neko nesaka par uh, līdzekļu piešķiršanu īrijai, kāpēc uh, Merkele un Sarkozī neko nesaka par to, kā mēs uh, rīkosimies turpmāk, sniedzot šo palīdzību, kāpēc dažas dalībvalsts bloķē progresu, kur būtu iespējams panākt eiro obligāciju jomā un tāpat arī attiecībā uz uh, transakciju nodokli. Atbilde ir īstermiņa eh, priekšvēlēšanu apsvērumi. Īrijas ekonomiskā krīze ir Eiropas ekonomiskās krīzes sastāvdaļa, un īrijas uh, problēmas būs uh, arī problēmas visai Eiropai kopumā. Parāda ilgtspēja ir ārkārtīgi nozīmīga īrijai, un Tas ir jāsaprot arī īstenojot šos stresa testus. Tagad mums ir nepieciešama izdoma, un es vēlētos, lai jūs ņemtu vērā manis teikto. Īrija ir demokrātiska valsts, tāpat kā Francija, tāpat kā Vācija, tāpat kā Somija. Mēs pārvaldām tautas vārdā. Un īrijas vēlētāji ir piekrituši ārkārtīgi striktiem pasākumiem. Uh, Viņi vēlas redzēt godīgu spēli Eiropā, jo pretējā gadījumā um, šī tolerance var arī beigties ar milzīgu blīkšķi. Paldies! Paldies! Paldies. Tagad vārds Haglunda kungam pusotrē minūtē, lūdzu. Tak, fru Tāman, låt mig börja med någonting Paldies, priekšsādātājs kundze, vai es varētu vispirms paust šo to pozitīvu? Mēs eh, labprāt koncentrējamies uz eh, problemātiskiem jautājumiem padomas lēmumos, bet pozitīvais ir tas, ka tagad eh, makroekonomiskā un ekonomiskā pārvaldība tiks īstenota, un īrijas kolēģis jau teica, kādas bažas ir cilvēkiem, un tas ir saistīts ar to, ka līdz šim vēl nav bijusi iespēja šos jautājumus risināt, un to mēs varēsim darīt balstoties uz šo pārvaldības paketi. Un, manuprāt, tas ir pareizais uh, risinājums, kur esam izvēlējušies. Bet pastāv arī zināmas bāžas. Mūsu uh, pārvaldības kultūrā daudz nekas nav mainījies. Mums ir uh, joprojām uh, jāstrādā ar līdzinājām metodēm, bet jāstrādā ļoti atklāti. Uh, lēmumu pieņemšanas uh, kultūra padomē ir jāmaina, un ja mēs to nedarīsim, mēs netiksim nekur tālāk, mēs nevarēsim pieņemt pareizos lēmumus. Es domāju, ka mūsu rezolūcijas ir labas, un uh, uh mūsu, uh, mums ir jāatrod vienkārši pareizā uh, lēmumu pieņemšanas kultūru, lai to īstenotu. Tas parādās arī padoms uh, tikšanās reizē, bet um, Man tiešām ir eh, žēl, ka Somija eh, nedaudz eh, bloķēja situāciju stabilitātes mehānisma jautājumā, bet tas vēlreiz pierāda, ka ir vajadzīga jauna lēma pieņemšanas kultūra padomā. Paldies tagad Hefner kungs, bet es viņu neredzu. Man šķiet, ka viņa nav zālē. Um. Nu tad vārds Šimānska kungam. Vienu minūtu, lūdzu. E, Liels paldies. Jaunā Finanšu uzpūve Eiropas Savienībā ir balstīta uz centieniem nostiprināt uh, zapātrīgus uh, lēmums finanšu pārvaldības jomā, un uh, tādējādi notiek vēršanās pret dalību valstu uh, fiskālo uh, suverēnitāti. Es neesmu pārliecināts, ka izdosies šādas um, uh, noteikums uzspiest kolektīvi visām dalībvalstīm, ja nav izdevies to paveikt individuāli. Taču es domāju, ka eh, tieks eh, spērti soļos fiskālās savienības izveidošanu. Sarkozina Lagarda ir skaidri parādījuši savus uh, nodomus, jo mēnešiem ilgi viņi ir centušies panākt to, ka procentu likums tiek palielināts īrijā. Bet uh, šādi soļi tikai var pastiprināt krīzi, nevis palīdzēt atrisināt to. Paldies! Paldies tiem kolēģiem, kas tagad pieteiksies brīvā mikrofona procedūras laikā. Uh, gribu teikt, ka mums jau tagad ir kā 20 pieteikušies un diez vai mums visiem izdosies dot vārdu pirms balsojuma, bet uh, jūs, protams, varat pieteikties. Tagad Mērfī kungam vārds uh, vienu minūtu. Thank you, President. Paldies, priekšsēdētāji. Godētais Barozo kungs 19. janvārī. Lūdzu, Kēgens, jūs šeit, šeit sacījāt, uh, ka Eiropa mēģina atbalstīt īriju. Taču ņemot vērā jauno uh, laboristu valdību skā, un eiro obligācijas, tā nav padome un arī komisija, kas atbalsta īriju. Nē, tā ir uh, uh tie darba ļaudis uh, īrijā, kas atbalsta spēku, kuriem spiest atbalstīt uh, spekulantus. Uh, Un arī mēs ņemam budžeta samazinājumu arī 100, 100 uh, miljonu. Uh, Paredzēšana mēs norādām uz to, ka darba ļaudis maksā par krīzi un šī šoka doktrīnu arī atbalstīs tagad izmaiņas, kāds ir ieviestas līgumā, lai novērstu referendumu organizēšanu īrijā. Ja Greisija ir arī pieprasījis uh, referendumu īrijā par uh, šo priekšlikumu. Liels paldies! Un tagad vārds uh, Rosī kungam minūte 30 FD. Godētie kolēģi, šeit tiek runāt padomē par trim galvenajiem jautājumiem - Japānas kodola katastrofa, finanšu krīzi, kāda ir Eiropā un arī situācija attiecībā arī uz uh, Uh, Lībiju. Un uh, mēs nevaram pieņemt izmaiņas, kādas ir ievies līgumā, kas nodara kaitējumu mūsu uzņēmumiem. Mēs varam atbalstīt arī cilvēku un kopienas resursu izmantošanu, lai varētu uh, pārvarēt krīzi, bet mēs neesam iz Gājuši no šīs krīzes nepieciešami instrumenti pasākumi, lai nodrošinātu stabilitāti Eirozonā. Mēs varam arī atbalstīt administratīvo slogu un birokrātiju samazināšanu, arī veicināt uh, tirzniecība trešajām valstīm, attiecībā uz Ziemeļāfrikas valstīm. Uh, Eiropas Savienība tur ir ļoti neaktīva, proti katra dalība valsts rīkojas neatkarīgi, autonomi un arī Eštons kundze nav izdevies uh, labi pārvaldīt šo krīzi. Eiropas Savienība īpaši ir pametusi Itāliju, uh, ņemot vērā nelegālo imigrantu pieplūdumu. Tagad Mārtiņa kungs pusotra minūte lūdzu. Paldies, priekšsādātājs kundze norūpējušies Eiropiešiem aizvien vairāk ir bailu. Ir divi temati, kas viņus īpaši satrauc. Pirmkārt, eh, ka mēs joprojām pietiekam konsekventi nerisinām ekonomikas un finanšu krīzi. Joprojām padome, bet arī komisija vienkārši skrien pakaļ notikumiem. Paraugieties patiesībai acīs. Mums ir uh, jā Uh, samazina parādi gan Grieķijā, gan droši vien arī Portugālē. Un jo ātrāk mēs šo jautājumu risināsim, uh, jo uh, mazāk tas izmaksās un tas veicinās ticību Eiropas projektām. Kas Grieķijā joprojām notiek, tas uh, sašomē emocijas, mums ir īpašā delegācija tur, un uh, iespējas ir tāds, ka Eiropas Savienība ir vainīga pie problēmām Grieķijā, jo netiek skaidrots lietas. Otrs temats ir uh, kodolenerģijas jautājums, kas tur tiek gatavot šie slodzes pārbaudas, jeb stresa testi būs uh, jēdzīgi un ticam tikai tad, ja šie testi tiešām tiks īstenot saskaņā ar striktiem kritērijiem. Uh, ja tiešām tie būs neatkarīgi eksperti, kas tos veiks, un ja patiešām šie rezultāti un viss šis process tiks uh, uh, skaidrot sabiedrībai un būs saprotams. Tagad Mauro kungs, divas minūtes, lūdzu. Grācie, signor prezidente de la komisija. Paldies, priekšsēdētāji. Komisijas priekšsēdētāji, padoms priekšsēdētāji. Es eh, saprotu tā, ka politikā būtu jācenšas apvienot eh, ideāls un intereses. Un ja mēs vienkāršojam eh, nedaudz to izpratni, kāda mums ir par institūcijām. Es domāju, ka institūcijas pārstāv ideāls un valdības pārstāv mūsu intereses. Un es domāju, ka te attiecīgi ir svarīga loma spēlējiem. Un man pārsteidz tas, ka Dažkārt uh, ideālu uh, puses pārstāvi atsakās spēlēt savu spēles daļu. Ashtons kundze pirms zinām laika piedāvāja to, ka komisija piedāvā padomei atzīt uh, uh, Lībijas uh, pagaidu valdību, un padoma atbildēja, ka tas nav iespējams. Bet sakot, ka tas nav viņu uh, pilnvarās. Bet tad, kad mēs vēršamies pie Malmstrēms kundze, Malmstrēms kundze runājot par imigrācijas jautājumiem, saka, ka nav vairākuma padomē. Un te nu rodas jautājums, kā gan ideālu komandas pārstāvji var uzvarēt šajā cīņā, ja nekas netiek darīts šajā jomā. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi saprast um, šo aspektu. Mums ir jāsaprot, ir vēsturiski kāda loma mums ir uzticēta. Mums ir jāsaprot, kur ir uzbrucēji šajā komis, kom, komandā. Arī jūs, Rompēkungs, arī eh, komisijas pārstāvi, arī parlamenta pārstāvi. Jūs esat tas, kas var likt saprast padomai, par kādām interesēm te ir runa. Jūs esat mūsu komandas uzbrucēji, tāpēc lūdzu, padodiet bumbu viens otram, centieties iesist to vārtos un ļaujiet mums sapņot par uzvaru. Paldies, un tagad vārds Mauro kungam. Gatsierī kungam. Paldies priekšsēdētāji. Eiropadoms rezultāti ir um, nozīmīgi, jo tie nostiprina mūsu apņemšanos ieviest kopīgu uh, valūtu. Mums varbūt zināmas uh, bāžas par šo te starpvaldību metodi, kas tiek izmantota, taču parlaments ir konsultējies par nepieciešamību īstenot šādu instrumentu. Un ir jācenšas nodrošināt skaidru uh, saikni ar pārējām institūcijām. Iespējams, ka vēl ir jādefinē dažas procedūras, un mēs noteikti gaidīsim piemērot priekšlikumu. Taču, ja šis rezultāts ir pozitīvs, tas tomēr nav piemērots Eiropas ekonomiskā pārvaldība Um, cenšas tikai um, mazināt uh, ļaunumu rezultātu, bet mēs nevēršamies pret ļaunumu sakni. Mēs nevaram aprobežoties ar to, ka mēs no vienas puses samazinām deficītu, vienlaikus ar roku, otru roku dodot papildus līdzekļus bankām. Tādējādi mums neizdosies izkļūt no krīzes par spīti um, pastāvīgajam stabilitātes mehānismam. Mēs runājam par to, ka ir jāpastiprina Eiropas konkurētspēja, lai tā būtu, bet kāds ir mūsu konkurētspējas modelis? Mēs nevaram aprobežoties tikai ar tādu ekonomisko atveseļošanos, kuras eh, dzinējspēks ir eksports, jo tādējādi tikai tiek radīts lielāks eh, nelīdzsvars. Mums ir nepieciešams radīt arī pieprasījumu mūsu teritorijā. Mums ir nepieciešams eiro obligācijas, transakciju nodoklis un vesela virkni pasākumu, ar kuriem būtu iespējams uh, finansēt Eiropas investīcijas. Mums ir jāpārdomā Eiropas sociālais modelis, kas ir jāuzskata par nevis par um, šķērslu un sloku, bet par iespēju. Paldies! Balskundze. Priekšsēdētāji, Eiro plus eh, pakts ir vērtīgs, bet to nevajadzētu izmantot kā atrunu. Un apņemšanās vienotā tirgus eh, jomā ir ļoti svarīga. Bet vienotā tirgus iniciatīvas paliek līguma ietvaros, un tās ir 27 dalībvalstu eh, pārziņā. Uh, Kas attiecas uz šo instrumentu, eh, ar to vien nepietiek, lai mēs veicinātu izaugsmi, ja runa ir par 3,5%. Es lieliski saprotu eh, šos mehānismus, bet šie um, ārkārtas mehānismi nevar radīt papildus līdzekļus, jo uh, daudzas dalībvalstu bankas šobrīd atbalsta īrijas eh, nodokļu maksātāju. Mēs neesam atrisinājuši banku krīzi un mums neizdosies ar šādiem līdzekļiem to panākt. Vācija nav rekapitalizējusi pati savas bankas un nav norakstījusi šos eh, norakstāmos līdzekļus un uh, Un tādējādi e, šie te stresa testi nevar būt veiksmīgi. Tāpēc priekšsēdētāji mums ir nepieciešama vīzija, mums būtu um, e, jācieš ne tikai sevi slavēt, mums ir jādomā par šīm te riska prēmijām. Ar šauru pieeju mums neizdosies izglābt Eiropu. Paldies! Paldies, un tagad vārds Hefner kungām uz pusotru minūti. Herzlichen Dank, Paldies, priekšsēdētājs kundze, dārgie kolēģi. Patiesībā politiķu uzdevums nav ar nodokļu maksātāju naudu glābt bankas vai dot valstīm likviditātes palīdzību. Politikas uzdevums ir noteikti tādus ietver nosacījumus, lai šāda situācija nekad neiestātos. Tagad mums ir jādara nepareizās lietas, jo tās lietas, kas bija jādara, nav izdarīts gadu desmitiem. Uh, Tagad uh, uh, jūs vēlaties ķerties pie uh, krīzes iemesliem, un tas ir pareizi, bet tas tiek atkal darīts nepareizajā ietvarā. Jūs gribat to darīt ārpus līgumiem. Paldies Dievam, mēs to nedaudz iekļāvām kopienas metodā, bet nepietiekami. Un šajā jomā visas politikas ir jāapspriež demokrātiski, jāleķimtinizē tās un jākontrolē tās. Jūs to darāt ar nepareiziem instrumentiem, jo jūs ņemat nodokļu maksātāju naudu, lai atbalstītu bankas un tos, kas spekulē bankās un ar finanšu produktiem, bet nesat veikuši pietiekam pasākums, lai uh, prasīt maksāt tiem, kas gadiem ilgi ir guvuši peļņu no šīs situācijas. Tādējādi jūs redzāt tādu uh, greizās poguļu situāciju, uh, kas vājina politiku uh, Eiropas valstīs un uh, noslogo uh, valsts budžetus un uh, taupa privātos līdzekļus. Tādējādi jūs nerisiniet problēmas, bet radiet jaunus simptomus. Paldies, tagad Van Dālenkungs, vienu minūtu lūdzu. Gadiem ilgi dalība valstis īstenoja tādas uh, uh, politikas budžetā, kā uh, matcēlās stāvus, visi tikai aizņēmās naudu un cilvēki pirka dārgas mājas un dzīvoja pāri saviem līdzekļiem. Un, uh, Eh, domāju, ka kādreiz viņi to nopelnīs, bet šis kāršu namiņš sabruka. Eh, parādu krīze tiek apkarot ar jauniem parādiem. Eiropas centrālā banka miljardiem iepirka valsts obligācijas no Īrijas, Grieķijas, Portugāles. No šīm valstīm mēs uh, varam sagaidīt, ka, tās, ka tām tiešām ir jāīsteno milzīga izaugsme, lai vispār tiktu ārā no šīs smagās situācijas, bet tas jau neizdosies um, mums ir jāsaka, ka būtībā tas ir bankrots. Um, mums ir vajadzīga krīzes pieeja 2.0. Uh, viņiem vajadzētu atkal izvēlēties savas nacionālās valūtas, tās devalvēt un norakstīt parādus. Varbūt tādējādi viņu varētu uh, situāciju atrisināt. Paldies tagad figurēto kundze, vienu minūtu lūdzu. Liels paldies priekšsēdētājiem. Un tas tiešām ir biedējoši, un arī mēs redzam to, kā padoms galvenie pārstāvi nerisina šo nozīmīgo sociālo krīzi, kāds saskars ļoti daudz uh, valstis, jo īpaši Eirozonā simtiem tūkstoši cilvēku, kuri cieši no nabadzības, kā, kur ir atbildes viņiem, kuri saņem zemes algas, kuriem ir nepastāvīgas darba vietas, kur arī uh, sniedz savu ieguldījumu, lai tikai finanšu grupas gūtu lielo pēļņu, kur ir atbilde 25 miljoniem bezdarbnieku, galvenokārt jaunu cilvēku vai arī sievietes, kurām nav nodrošināta pienācīga nākotne un kuras nevar sniegt savu ieguldījumu valsts izaugsmēji. Eiropā domā, kā tika runāts par to, kā aizstāt finanšu grupu intereses, centralizēt vāru, lai vairāk arī varētu koncentrēt ekonomisko vāru dažās rokās. Vairāk, eksploatā, vairāk eksploatācijas, mazāk tiesību, un lai, jo tāds valsts kā Portugāls būtu aizvien vājāks. Liels paldies, Bafton kungs, minūte, kad tā priekšētais kundze. Uh, Eiropadoma arī centralizē noteikums attiecībā uz nacionālajiem uh, budžeta jautājumiem, lai varētu izkļūt no krīzi, jo īpaši runājot arī par vairāk gādu konsolidācijas plānu, kur mērķis samazināt deficītu un arī mm, sasniegt nepieciešamos ekonomikas mērķus, zināmā termiņā, protams, karalīs deficīts ir visai struktūrāls un tas ir jārisina iekšēji. Es esmu pret uh, Brīseles iejaukšanos manas valsts uh, lietās, uh, jau ņemot vērā, kādas nekārtības ir Grieķijā un Īrijā un vēl vairāk bankrotu. Portugāla pārvērstīsies par Brazīliju. Mm, Lisabona nevēlas šādu ekonomisko protektorātu ar ārkārtīgi stingriem pasākumiem. Uh, kas apturēs arī pilsoņu migrāciju uz lielākām Eiropas Unības spēcīgākām ekonomikām. Padomju iesaka samazināt nogulatīvo slogu, bet uh, tādi ir Eiropas tiesība akti, kuri jau ir pie uh, kā sadājuši Eiropu jau gadiem. Ceturtā tirgums ir nepieciešama ekonomiskā izaugsmē un nevis nosodoši pasākumu. Un tagad Milcekungs. Paldies, priekšsādātājs kundze. Eiropa padome runāja par trim satraucošiem jautājumiem, par kuriem uh, Eiropai uh, pieņemtie lēmumi nebija tādi realistiski. 700 miljārdi drīz būs izmantot no šī glābšanas fonda, un tad Eiropas eh, neto maksātāji arī tiks ievilkti šajā sistēmā. Uh, Stabilitātes mehānisma izgāšanos atzīt nevēlas, un tāpēc ir palielināts risks visiem. Bijušie Kadafī ministri, vai viņi tiešām interesējas par demokrātiju? Man satrauc tas, ka uh, militārās um, pretinieku uh, vadonis tiek uh, dēvēts par uh, cipu aģentu. Uh, Visbeidzot, šie stresa teksti, kas tiks veikti, tas uh, neatbilst uh, realitātei, tas nav reāli. Un tagad tiek domāts par uh, 20 gadu vecas uh, direktīvas uh, atkal izmantošanu, nepielāgojot robežvērtību. Tas vārds. At... Paldies. Tagad Lamasūra kungs divas minūtes. One or two. Svai. Vien vai divas minūtes? Divas. Paldies, priekšsēdētāji. Eiropas padomus priekšsēdētāji, komisijas priekšsēdētāji Runājot par ekonomikas un monetāro savienību, Eiropadomas rezultāti ir apsveicami. Bet mums ir jāsaprot arī, ka tas radīs jaunas problēmas par to, cik lielā mērā tiek pieņemti politiskie lēmumi. Div, divkārt. Vispirms eh, pašu dalībvalstu eh, starpā. Jau no paša šī te eiro plus pakta sākumiem tas balstās uz vienas valsts iniciatīvu un vairāku valstu eh, kopīgu lēmumu pieņemšanu, bet ja mēs šādā veidā turpināsim, mēs nonāksim pie lielākām uh, lielāks spriedzes nacionālajā mērogā. Tā piemēram, Merkels kundze jau tagad netiek eh, pozitīvi sveikta Grieķijā un Īrijā. Šobrīd Eiropas parlaments un Junker kungs, tāpat arī jūs, Van Rompē kungs, esat izdarījuši eh, grozījums attiecīgi līgumā, un par to es jūs apsveicu, bet mums ir jādomā par to, ka dalībvalstī sabiedriskā doma nepieņem šos lēmumus, kā gan mēs attiecīgi dalībvalstīs varam justies. Um, kā gan mēs varam izjust to, ka ta, šie pie, lēmumi pie mums uh, attiec uz mums, ja tie netiek pieņemti nekonsultējoties ar mums. Un rekomendācijām ir nepieciešama politiskā leģitimitāte un nacionālajiem parlamentiem ir jāiestaist šajā procesā jau no pašiem Eiropas semestra sākumiem, bet Eiropa padoms eh, secinājumos parlamenti tiek pieminēti tikai vienā līmenī ar reģionāliem partneriem un nevalstiskajām organizācijām, taču nacionālo parlamentu loma ir daudz lielāka. Runa ir par jaunu Eiropas uh, demokrātijas līmeni un pieņemtie lēmumi mums liek par to aizdomāties. Paldies! Paldies! Tagad Bulman kungs divas minūtes, lūdzu. Priekšsādātājs kundze, padome un komisija mums piedāvā valstu budžetus konsolidēt Eiropā, un viņiem ir taisnība. Uh, Šobrīd, kad mēs raugāmies, kā tas notiek un kā tas notiks tālāk, mums jāsaka, ka tas skar nepareizos cilvēkus. Tiek slēgtas skolas, atlaisti zinātnieki un izglītības darbinieki, investīcijas uh, sabiedriskajā sektorā tiek samazinātas. Uh, Un es gribētu jautāt, vai Rompēja kungam un Parozo kungam, vai tas ir tas, ko jūs ar to domājat? Jūs droši vien teiksiet, ka nē, ka vajagot eh, taupīt uz citām lietām. Un tad es pajautāšu, kur, uz ko tad vajag taupīt? Un mans galvenais jautājums ir sekojošs. Ja jūs domājat, ka kaut kas, uz kaut ko citu ir jātaupa, tad kāpēc tie teksti, kurus jūs mums piedāvājat šajā sešu dokumentu paketē par ekonomisko pārvaldību, kāpēc tajos nav izdarīts uh, nošķīrums, eh, tātad atšķirīga attieks pret to, vai valstis eh, pērk eh, tankus un citus ieročus, vai tā tomēr izvēlas iet nākotnē, vai tā investē modernā energoapgādes sistēmā, vai tā investē savu bērnu izglāt, izglītībā. Romano Prūdī kādreiz teica, ka šie teksti ir dumji, un viņam ir taisnība, jo šeit nav šādi um, niansēti formulējumi, un ja tā ir, tad mums ir jāuzlabo šie teksti, jo savādāk mēs nevaram saprātīgi pārvaldīt Eiropu. Un otrs galvenais jautājums, no kurienes tad nāks ieņēmumi, lai kopīgi mēs varam ar izaugsmu izkļūt no krīzi, krīzes, jo mēs nevaram ar taupību izkļūt no krīzes. Un šeit, Barozo kungs, mēs gaidām jūs priekšlikumus par finanšu transakciju nodokli, Eiropā, kā šis parlaments ar lielu vairākumu to pieņēma. Dodiet Eiropai iespēju un nezaudējiet laiku, visu laiku tikai runājot tukšus vārdus. Paldies! Tagad Klīns kungs, pusotra minūte lūdzu. Priekšsēdētāju kungi, ja mēs rūpīgi jūs uzklausām, tad visiem var šķist, ka viss ir kārtībā. Eiro ir drošībā, stabilitātes izaugsmas pakts, ir Eiro plus pakts un ESM. Es gribētu teikt, ka jā, es saprotu, ko jūs sakāt, bet es tam neticu. Mums nevajadzētu aizmirst arī parādus, kādas ir, kāda ir daudzām Eiropas Savienības valstīm. Ir uh, problēmas ar reālo ekonomiku un uh, tekošā bilants, uh, tekošā konta deficīts, kas ir jāfinansē. Ir paredzams, ka jaunā stabilitātes un izaugsmas pakta noteikumi nebūs daudzām dalībvalstīm izpildāmi. Uh, ESM neveicinās reālās ekonomikas problēmas, jo netiek apsvērta nevienas eiro dalība valsts bankrota iespēja, un pēc tam tiks dots tikai finanšu palīdzība, bet rīcība jau nemainīsies. Un praksē visi šie noteikumi būs tādi neko nepanākoši. Mums ir jāizdara secinājumi no līdzinējās eh, tirgošanās. Eiropa akts ir pārāk nesaistošs, lai uh, liktu valstīm veikt reformas reālajā ekonomikā, un tāpēc man šķiet, ka mums nebūs, neizdosies atrisināt reālās problēmas, bet ar ESM tiks izveidots tāds ilgstošs parādu instruments, tā būs muca bez dibena, un pilsoņi no tām valstīm, kurām ir vairāk jāmaksā, vilsies un atbalsts Eiropai vēl vairāk kritīsies. Paldies, tagad Ēpinga e kungs, vienu minūtu lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Man būtu personīgs jautājums, ko vēlos uzdot Van Rompēj kungam. Karš Lībijā turpinās, un mēs redzējām, ka starp Lībijas vadītāju un dažiem augstu līmeņu Eiropas vadītājiem ir ļoti draudzīgas, situ, draudzīgas attiecības. Van Rompē kungs, es esmu redzējis jūs kādā fotografijā kopā ar Kadafī kungu. Un runa ir par eh, konfliktu, kurā ir bojā gājuši eh, cilvēki, bet mēs redzam Eiropas vadītāju, eh, kas ir redzams vienā fotografijā ar slepkavu. Ko jūs par to domājat? Varbūt, ka jūs šajā matā nesat ilgu laiku, bet es domāju, ka eh, būtu eh, jāsaka jums, ka jums ir jādomā par to, kā Eiropa varētu pievienoties brīvības eh, pusē, brīvības nometnē. Arī Barozo kungs savulaik ir bijis traucīgās attiecībās, un jāsaka, jūs abi mūs esat pievīluši. Paldies. Tagad vārds Hokmark kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Līdz šim mēs esam strādājuši, lai atrisinātu krīzes radītās sekas, bet tagad mums ir jādomā par tām problēmām, kas ir krīzes pamatā, proti milzīgie parādi un um, līdzsvar trūkums valstu finanšu uh, jomā. Mums ir jādomā ne tikai par mērķiem, bet mums ir jādomā arī par to, kā mēs varam nodrošināt uzticēšanos Eiropas ekonomikai. Mums ir jāvēršas pret uh, konkurētspējas un izaugsmas trūkumu. Tas ir galvenais uzdevums, lai cīnītos pret nabadzību, lai nodrošinātu darba vietas un lai nodrošinātu labklājību. Dalībvalstīm ir milzīga atbildība šajā jomā. Tam ir jārestruktūrizē budžets, jāizvirza par prioritāti sociālā drošība un jāveicina izaugsme, vienlaikus samazinot parādus. Ir jāreformē tirgi, nodarbinātības tirgus, tirgus un tāpat arī eh, jādomā par citām iespējām mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Tas būtu jādara dalībvalstīm un ne tikai tas. Bet mums ir jāuzsver arī tas, kas ir jādara Eiropas Savienībai. Mums ir jābūt tikpat gataviem pārstrukturizējot Eiropas Savienības budžetu vienlaikus izvirzot par prioritātēm izaugsmi un investīcijas pētniecības un izglītības jomā. Mums ir jāatver tirgu, mums ir jācenš nodrošināt to, ka mēs reformējam Eiropas tirgus. 70% Eiropas ekonomikas ir pakalpojumu joma, bet pakalpojumu direktīva ir ļoti ierobežojuša šajā jomā. Eiropas ekonomikas nākotne ir atkarīga no zināšanu ekonomikas, un te ir mm, milzīgs pieprasījums no, komisija, no komisijas iet uz priekšējā jomā, darīt to, darīt visu iespējamo, lai piemērot Eiropas tirgu, uh, lai, tā, lai Eiropa kļūtu par vadošo izglītības jomā. Paldies! Paldies! Un tagad vārds Beres kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji! Priekšsēdētāji kungi, pēc šīs krīzes pasaules uh, konkurētspējas jomā, kāda ir Eiropas Savienības uh, kārts. Jūs uh, to pareiz definējāt ar šo stratēģiju 2020. gadam, bet paraugoties uz to, kas notiek, ko jūs īstenojat, patiesībā mēs saskaramies ar pretrunām, jo jūs no koordinācijas stratēģijas pārējat pie uzraudzības stratēģijas. Un Līdz ar to Vašingtons eh, konsensus pārvēršas par Briseles konsensusu. Kad jūs runājat par struktūrālajām reformām, jūs runājat par algu samazināšanu, pensionēšanās vecumu palielināšanu, bet es gribētu runāt par patiesām eh, reformām, kas mums ir nepieciešams. Publiskās investīcijas izglītības jomā. Visas Lisabonas stratēģijas eh, īstenošanas laikā dalībvalsts ir samazinājušas budžeta līdzekļus, kas tiek atvēlēti izglītībai. Vai jūs to zinat un vai jūs esat vērsušies ar sankcijām pret dalībvalstīm? Vai jūs zinat, ka Eiropas Savienība nekad neīstenos šo 2020. gada stratēģiju, ja mēs nenāksim klajā ar nepieciešamām investīcijām. Tad, kad jūs izvērtējat dalībvalstu izdevums, vienīgais, uz ko jūs raugāties citādi un kur jūs domājat par kvalitāti, ir tad, kad dalībvalsts nāk klajā ar pensiju reformām. Un nekas netiek darīts vienam izglītības jomām. Kad es paraugos uz situāciju īrijā šobrīd, viena lieta man liekas ļoti nozīmīga. Katru dienu no jauna jūs nolemjat izglābt kādu banku, bet īrija šajā laikā cieš, un tā nav Eiropas Savienība eh, tāda, kādu mēs vēlamies. Es vēlētos, lai mēs atbalstītu drīzāk īrijas iedzīvotājs, nevis uh, īrijas bankas. Un, lai glābtu bankas, jūs esat izdomājuši šos stresa testus, un tagad man šķiet, ka ikreiz, kad mēs saskaramies ar grūtībām, tiek īstenoti jauni stresa testi, stresa testi kodoldrošības jomā, stresa testi bankām. Jā, un stresa tests varbūt arī komisijai. Kāpēc ne? Nākotnē mēs varētu to piedāvāt. Bet es vēlētos tomēr tādu komisiju, kas nāk klajā ar iniciatīvām un kas dara to, kas tai būtu jādara. Tad, kad es paraugos ar Eiropas centrālās bankas viedokli, šobrīd šķiet, ka Eiropas centrālā banka drīzāk nodarbojas ar to, kas nav tās pilnvarās, proti algas, tā vietā, lai domātu par uh, mūsu uh, finansiālo sistēmu. Ir bijuši priekšlikumi, kurus jūs neesat ņēmuši vērā, piemēram, par transakciju aplikšanu ar nodokļiem un arī eiro obligācijām. Barozo kungs ir pienācis laiks uzklausīt priekšlikumus, kas nāk no šī parlamenta. Paldies! Paldies, Beres kundze! Tagad vārds Ekas kundzei, pusotra minūte lūdzu. Tak, fru Tolman. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es runāšu zviedru valodā. Ministru padome pēdējā sanāksmē skatīja jautājumu par uh, kodolspēkstaciju drošību. Arī Eiropā tas ir uh, sarunu temats arī parlamentā, un mums būs uh, rezolūcija, par kur balsosim ceturtdien. Kā Eiropas pilsone, es uzskatu, ka daudzi uh, Uh, varbūt domā, ka stresa testi jau tagad tiek veikti un ir daļa no saprātīgas kodola politikas, bet tā tas nav. Mums likās, ka tas jau tā gadu desmitiem ir, un šis priekšlikums padomas secinājumos ir pārāk vājš. Mēs nedrīkstam testēt tikai tehniskos un geogrāfiskos aspektus, mums ir jātestē arī riski un drošības kultūra. Mums ir jānodrošina, lai būtu caurskatāmība, un šajā jomā nav iespējams pieļaut, ka valdības un uh, Uh, iestādes pašas sevi pārbauda. Te ir jāpieaicina neatkarīgi eksperti, un uh, komisijai arī ir jādod iespēja ieskatīties šajos rezultātos. Mums ir jāpārstrādā institucionālā struktūra, jo tā ir tikpat veca kā Eiropas Savienība, tā ir jāaktualizē. Mums sistēmas ietvaros ir vajadzīgas Eiropas drošības normas, un mums gal galā ir jāparūpēs arī par to, lai ministru padomu iesniegt priekšlikumus par energoefektivitātu un alternatīvajiem energoresursiem. Paldies! pusotra minūte nav minūte 50 sekundes. Tagad Fordas kundze, viena minūte. Conclusion. Paldies, svarīgākie samīta secinājumi nebija īpaši pievilcīgi. Tur tiek teikts, ka uh, vienotajam tirgum ir jāspēlē viena no galvenajām lomām, lai veicinātu izaugsmu. Tas arī viss runājot par ekonomisko pārvaldību. Es redzu, ka jau ir kolēģi, kuri vēlas atšķaidināt stabilitātes izaugsmas paktu un arī attiecībā uz uh, uzņēmumu atbalstu situācija nav labāka. Un arī uh, EPP iestājas par dažādām kampaņām, bet tikai mm, bija maz ļoti to, kas atbalstītu mazo un vidējos uzņēmums komisijas solā arī atbalstīt uzņēmumu kapitālu, bet izskatās, ka arī to mēs nesasniegsim, jo ir laiks rīkoties valsts vadību vadītāji arī pārakstījuši vēstules par īpašu rīcību instrumentiem attiecībā uz uzņēmumu atbalstu un investīcijām. Viņi mums aicina izvēlēties izaugsmes arī par to iestājas. Paldies! Liels paldies vārds Maijara Reha kungam. Divas minūtes, lūdzu. Priekšsēdētāji. Eiropa doma pieņēma vairākus pasākums, kur ir saistīti ar pārvaldību, budžeta situācijas uzlabošanu, par konkurēt spēju. Protams, kā tas viss ir apsveicami. 16 Eiropa doma secinājuma punkti. Tie izriet no gan Van Rompēja kunga, gan arī Barozo kunga darba. Es viņus apsveicu. Mēs augstu novērtējam jūsu sacīto ar institūcijām, taču priekšsētā prezidenta kungi problēma tāda, ka mēs ne tikai piedzīvojam ekonomisko krīzi, bet arī politiskās uh, atmosfēras un uzticības krīzi Eiropā. Šeit runa nav tikai par, uh, e, par ekonomisko jautājumu, kamēr ir Eiropa padomu, tikmēr notiek arī politiskās eh, nacionālās reģionālās idejas vēlēšanas. Visā šajās vēlēšanās tiek apstiprināta šī nervozā situācija, ir ekstrēmas nostājas, ļoti uh, tuvas nostājas nacionālist, nacionālismam jāsaprot, ka ne tikai jārisina šī ekonomiskā krīze, bet arī politiskās un sociālās šīs krīzes sekas. Nepietiek um, tikai ar to, ka notiek šī ziemeļu dienvidu krīze, kā daži to uzsvēra. Ļoti pamatot šīs ir jauns laikmets, kuru raksturo krīžu vairošanās, kas netiek atrisināts, tās arī negaidīti parādās gan iekšē, gan ārēji šie jaunie noteikumi un notikumi nozīmē, ka institūcijiem jāpieņem jauna attieksme, jauna pieeja, tāds ir galvenais izaicinājums. Mums ir jāmaina šī attieksme. Tādēļ jāraugās, kā mēs varam arī jāmainās arī uz parlamentam, lai varētu pielāgoties jaunai realitātei. Tas pats attiec arī uz Eiropadomu un uz komisiju. Jo svarīgi ir nezaudēt uh, šo uh, entuziasmu mēs pareizā virzienā. Liels paldies! Tagad vārds Sančes Presedo kungs, sociāldemokrāta partija, divas minūtes lūdzu. Priekšsētais kundze, godētais Eiropadoms prezidents, godētais komisijas prezidents, godētie kolēģi. Šī ir pirmā Eirozonas krīze. Un, uh, kad radās šī krīze, mēs varam konstatēt, ka Eiropas Savienība nav vispār apbruņot, lai varētu risināt šādu veidu krīzes. Tika pieņemts koncepcijas, uh, strateģiskas kļūdas, nebija pasākumu, lai atrisinātu finanšu problēmu, nebija arī nekāds apņemšanās valsts finanšu jomā un konkurētspējas veicināšanas jomā. Uh, makroekonomiskai uh, um, līdzsvar trūkums tikai palielinājās. Mēs arī secinājām, konstatējām, ka pasākumi kādi ir pieņemti politikas un drošības jomā nebija at, piemērot ekonomiskai nozarei, un tas mums arī liedza pārveidot mūsu ekonomisko politiku uh, veiksmīgā, konkrētākā pasaules modelī. Ja mēs vēlamies uh, vienoties par atbilstīgu situāciju, tad ir jāveicina integrācija. Nav, inte, nav nacionāla risinājuma. Ja mēs dzīvojam 21. gadsimtā Eiropā, un 24. un 25. martā pieņēma soļus pareizajā virzienā, īpašus pasākumus, Eiropas semestra izveidi citas starpā pastāvīgais stabilitātes mehānisms, tā skaitā arī likumdošanas pakotni, tas viss ir jālīdzsverot, iziet pareizā virzienā. Vēl ir daudz, kas darāms, krīze skar visus, un mums ir nepieciešams šis pakts jo arī šai stingrās kontrolas politikai ir arī savas robežas, ir jāveicina izaugsma ar investīciju starpniecību, lai varētu pārunīt mūsu ekonomisko modeli un īstenot 2020 stratēģiju. Fiskālās ilgspējības politika nepieciešams tur nodrošināt Eiropas ietvaru, Eiropas kontekstu, lai mazinātu arī valstu parādus un valsti rēķināties arī, bet Eh, prezidenta pārtos runātāji. Paldies. Eh, nākamajam vārdam eh, vārdu dodas Rečekam. Viena minūte. Godātā priekšsēdētājas kundze, tas, kas notika Eiropa padomē 24. un 25. martā šogad, un tas secinājums saturs, kas tika pieņemts, ir lielākoties fiskālās pozīcijas ieviešana, jaunas fiskālās reformas ieviešana caur virtuves durvīm. Tas liecina par to, ka šie cilvēki, kas pieņem šos secinājumus, neko nezin par ekonomikas pamatlikumiem un viņi lielākoties melo. Izaugsmes paktu pieņēma tādēļ, lai varētu rīkoties pret uh, Eh, šiem te eh, valstīm, kas nedarbojas saskaņā ar noteikumiem. Taču to neviens nerespektē. Mēs redzam, ka valstīs ir dažādas inflā, dažādi inflācijas rādītāji, dažādi bezdarba rādītāji. Vai mēs varam cerēt, ka Eiropa plus paktā situācija mainīsies? Es nedomāju, ka tas kaut ko palīdzēs. Paldies! Paldies vārds Ranžēvs divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze! E, padomas priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja kungs, pirmkārt, kā jau tas ir pieņemts, es gribētu jūs sveikt ar Eiropadomas darba rezultātiem 24. un 25. martā. Īpaši gribu jums pateikties par Eiropas semestra konsolidāciju, bet arī paldies par sarežģītāku jautājumu risināšanu, proti par stabilitātes mehānismu institucionalizēšanu Protams, kā pamati tam tika likt Eiro plus samitā. Tas Eiropai nāks par labu ļoti žēl, ka šis process vēl pilnībā netika pabeigts 24. un 25. martā, taču e, ceram uz labu turpinājumu. Ja dalību valstis būtu rīkojušās aktīvāk un būtu sūtījuši pozitīvāku signālu caur padomi, tas būtu daudz labāk Eiropas ekonomikai nākamo mēnešu laikā. Uh, krīzi, tad mēs varētu daudz labāk kontrolēt nekā šobrīd. Krīze īpaši smagi skar manu valsti, Portugālu, un tādēļ es gribētu nedaudz pieskarties šim jautājumam. Portugāles partija PSD, kas ir tautas partijas frakcijā šeit Eiropas parlamentā, uh, vēlas veikt visu, visus pasākumus, kas ir nepieciešami integrācijai Eirozomā. Portugālē šobrīd ir ļoti liels grūtības ar īstermiņu finansējumu atrašanu. Atšķirībā no sociālistiem, kas ir pie varas, mūsu partija ir gatava sniegt visas garantijas Eiropai, lai iziet no šīs krīzes. Es gribu to teikt ļoti, ļoti skaidri šeit. Es negribu sākt diskusijas par Portugāles iekšpolitiku Eiropas parlamentā, taču gribēju jums skaidri pateikt, ka mana politiskā partija ir cieši apņēmusies uh, aizstāvēt ļoti spēcīgu ekonomiskās taupības programmu pēc vēlēšanām. Paldies. Paldies, tagad vārds Hercevs kundze uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Manuprāt, jaunais, šī jaunā vienošanās ir viena no lielākajām veiksmēm Eiropas prezident, uh, eh, Ungārijas prezidentūras laikā. Tā nav tikai konservatīvo veiksme. Šeit ir jārunā par vienotību. Ļoti žēl, ka ir četras valstis, kurās ir konservatīvo valdības, nevēlējās iesaistīties šajā Eiropaktā un tādēļ pavērš Eiropu virzienā uz atpakaļ. Uh, Ungārijas prezidentūra nāk klajā ar priekšlikumiem, bet, diemžēl, šie priekšlikumi nevienmēr tiek atbalstīti. Mums ir nepieciešams visu ekonomisko attīstību balstīt uz zināšanām un novatorismu, ne, nevis mainīt tikai nodokļu no, no likumus. Um, mēs būsim nabagi salīdzinot ar amerikāņiem. Lūdzu, paskaidrojiet man kaut ko padome. Uh, nedebatēja par nodokļu paradīžu jautājumiem. Vai jums nešķiet, ka tā ir problēma, kas skar Eiropas pilsoņus? Ja jūs tā domājat, jūs kļūdaties no padomas un komisijas, mēs gaidām daudz ko vairāk nekā tie šobrīd sniedz. Bez tām es gribētu izteikt savu viedokli par notikumiem Japānā. 12 tūkstoši cilvēku ir aizgājuši bojā, daudz tūkstoši ir pazuduši, miljoniem cilvēku ir zaudējuši darbu. Eiropas Savienība vienmēr runā par solidaritāti kā vienu no pamatvērtībām. Tagad mums ir jāsniedz palīdzību Japāņiem. Šī katastrofa parādīja, kāds ir enerģētikas tirgus pasaulē, tā satricināja to. Mums ir jāuzlabo kodoldrošība, jāizstrādā jauni standarti kodoldrošības stiprināšanai un nodrošināšanai. Mums ir jāieguld vairāk naudas zinātnē un pētniecībā, jāuzlabo energopolitika Eiropā, jāliek uzsvars uz diversitāti un e, energoavotu dažādošanu. Tāda ir mūsu mērķi, tie jau parādās stratēģija Eiropa 2020. 2020. Padomei un komisijai ir jābruģē ceļš uz šo mērķu sasniegšanas. Nu, vēl jums veikt. Kas? Paldies, vārds tagad Karas kungam, bet es viņu neredzu šeit zālē. Tādā gadījumā eh, vārdu dodu pati Mātis kundzei uz divām minūtēm. Paldies, priekšēdētāji. Es vēlos eh, runāt par to, kāda nozīme ir pavasaras samita. Uh, rezultātiem, un to negrib novērtēt par zemu, bet eh, loģika, kas tam visam ir pamatā, tas vienmēr ir tā, ka ļoti eh, maz un ļoti vēl kaut kas notiek. Ne jau tādēļ, ka nebūtu tāds uh, progress sasniegts jau, bet vienkārši tādēļ, ka šodien nav uh, runa par to, ka mēs salīdzam sevi ar to, kas noticis pagātnē, pagātnē, uh, lai stiprinātu eirozonu, bet runa ir par to, cik efektīvi mēs esam, lai tiktu galā ar krīzes izraisītēm sekām. Tur, diemžēl, mēs neesam sevišķi efektīvi, arī neraugoties uz tirgu. Ja mēs paraugamies paraugāmies, cik augstas ir izmaksas kredīta ņemšanai uh, valstīs, kas atrodas uh, tā marģinālos reģionos, arī, piemēram, Portugālē, mēs uh, neesam arī raugoties uh, bijuši efektīvi uz Eiropas pilsoņiem. Viņi arvien vairāk domā, ka Eiropa nav risinājuma daļa, bet problēmas daļa. Eiropas parlaments pirms uh, kāda uh, laika uh, pieņēma rezolūcijas. Uh, projektus eh, politiskās grupas atbalstīja, kurā bija norādīts uz to, ka ir jāatsniedz tāda pilnīga atbilde uz eh, parādu krīzi. Bet eh, vai šeit ir runa par tādu nopietnu risinājumu? Šeit ir jāpārbauda eiro obligāciju uh, iespēja, un uh, vairākums teica, ka pat labāk tas viss vēl nav iespējams. Tas rada pārāk lielu risku tām valstīm, kas, kurām ir vesel, veselīga ekonomika. Es domāju, ka tas būtu radīt problēmu tām problēmām, kurām milzīgas ekonomiskās grūtības. Situācija ir tāda, ka mēs um, esam tādā situācijā, ka uh, dažas valstis ir uh, faktiski nezvēja bankrotējušas, noved pie tā, ka krīze uh, patiešām vēl var ilgi turpināties. Ja mēs patiešām vēlamies, lai privātais sektors eh, arī līdzdarbotos un lai izmaksas tiktu taisnīgs sadalīts, tādā gadījumā mums nopietni vispirms vajadzētu pārbaudīt citus risinājumus, lai mums patiešām būtu kaut kas un lai varētu šo uh, pastāvīgo mehānismu uh, finansēt. Kovāčē uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētājs kundze, Barozo kungs, Van Rompuy kungs. Krīze, ko mēs šobrīd pārdzīvojam, vēlreiz parāda, ka Eiropai ir nepieciešami vizionāri politiķu vidū un arī parasto pilsoņu vidū. Diemžēl esam zaudējuši ļoti daudz laika izaugsmas periodā. Mūsu vienotais maksāšanas līdzeklis, protams, ir ļoti liela veiksme, taču šķiet, ka tā ir ļoti skaista pils gruvešu vidū. Uh, Mēs labajos gados neko neesam darījuši, un tagad mēs redzam, ka Eirozonā ir ļoti daudz parādu. Eiropadomas secinājumi ir, manuprāt, solis pareizajā virzienā. Budžeti tagad tiks labāk koordināti, un tie būs izturīgāk krīzes apstākļos. Es esmu ļoti priecīgs, ka Eh, Eirozonas dalību valstis un arī mana valsts Bulgārija ir gatavs iesaistīties Eiropaktā un rūpēties par to, lai Eiropa nebūtu divu ātrumu Eiropa. Esmu pārliecināts, ka politikai jāveidojas izmantojot ko kopienas metodas un nevis starpvaldību metodas. Es uzskatu, ka ir pavisam drīz būs starpvaldību konference, kas eh, pieņems lēmumus par ekonomiskās un politiskās pārvaldības um, pārmainīšanu. Eh, ja mēs runājam par Lībiju un vidusjūras citām valstīm, tad mums ir nepieciešams veikt pasākums, lai palīdzētu Lībijai iet pa demokrātijas ceļu. Tas būs signāls visam reģionam, ka Eiropa atbalsta visu pilsoņu leģitīmās prasības pēc demokrātijas. Ko vēl mēs varētu darīt mūsu kaimiņiem? Vai ir iespējams kaut kas vairāk? Uh, mēs varam izmantot savu pieredzi partnerattiecībās, lai palīdzētu visam vidusjūras reģionam. Van Rompuy kungs, Barozo kungs, Eiropai ir nepieciešama ātrās reaģēšanas vienība, kas būtu praksē efektīvāk un vairāk sadarbības nepieciešams aizsardzības jautājumos. Paldies! Paldies vārds Dedenkungam uz divām minūtēm. Merci. Paldies priekšsēdētājam Van Rompuy kungs ir pilnīgi skaidrs, ka jūsu secinājumos ir ļoti daudz eh, tādu punktu, pret kuriem neviens nevar iestāties, piemēram, eh, labāka sadarbība, eh, tāpat arī budžetu harmonizācija lielāka. Tas ir pilnīgi neapšaubām, ka tas ir vajadzīgs. Taču mēs to nevaram izdarīt tikai uh, graujot sociālo aizsardzību un samazinot algas. Ir nepieciešams ieguldīt vairāk līdzekļu lielajā infrastruktūrā, zinātnē un pētniecībā. Eiropas Savienība un eiro pastāv, un mums ir jādomā, kāds būs to attīstības modelis, ka katrs varēs saglabāt savu konkurētspēju salīdzinot ar kaimiņu valsti, un kā katra valsts var dot savu ieguldījumu Eiro, eh, Eiropā. Ehm, protams, valsts var arī sacensties pēc tā, kur mazāk ieguldījumu dos, bet valsts var sacelt, sacensties arī tajā, kā tās veido labāku sadarbību starp darba devējiem, darba ņēmējiem, kur ir solidaritāte starp dažādajām paudzēm, pensiju sistēma būtu tāda, kas garantē cilvēku cienīgu dzīvi, kā parlaments nesen norādīja. Eiropas parlaments pateicoties Eiropas centrālās bankas spēcīgākajai lomai, ir atbalstījis lielāku kontroli pār bankām Eiropā. Mums ir nepieciešams tāds modelis, kur ir labāka sociālā kohēzija, kur ir stiprināts Eiropas Savienības budžets ar pašresursiem, kas beidzot tiktu radīti, izmantojot finanšu transakciju nodokli. Uh, E, jūsu secinājumi ir um, e, ide ar ideoloģisku nokrāsu. Uh, tajos neparādās tas, ka krīze ir finanšu iestāžu darbības rezultāts. Ja mēs neapzināsimies šīs te kļūdas, tad mēs no krīzes neiziesim un pilsoņi arī mums neusticēsies. Šodien ir pilnīgi skaidrs, ka secinājumi nav pietiekami kvalitatīvi. Ja tie tādi arī paliks teorētiski, tad pilsēņi mūs neatbalstīs. Vārds taisnības kundze uz divām minūtēm, lūdzu. Priekšādātāji. Jā, uh, pēdējā laikā tiešām ļoti daudz strādāts, ir veikta vesela virkni reformu pasākumu, lai Eiropas Savienība arī nākotnē būtu tāda sabiedrība, kurā patiešām var labi strādāt un dzīvot. Mēs labprāt uh, šeit uh, piesaistam tos kolēģus, kas uh, slavēja padomu secinājumus. Eh, visu no tā, eh, ko teica kolēģi, gribētu uzsvērt trīs punktus. Eh, runa ir par augu izmaksām, augu izmaksas kā viens faktors konkurences politikā. Kon krīzes laikā es gan komisijas priekšēdētāju, gan arī padomas priekšēdētāju vairākas reizes uh, bija runa par automātiskajiem stabilizatoriem, viņi to pieminēja vairāk kārt. Proti Eh, ka mums vajadzētu stabilāku ekonomiku, kur būtu mazāk darba vietu zudums. Tas ļoti labi eh, eh, ir iedarētos sociālajā tirgus ekonomika, kur mēs labprāt vēlamies. Bet pārāk lielu konfrontāciju, pārāk daudz uzmanību pievērst augu izmaksu kā faktoram un Eiro plus, tas varbūt pārāk ierobežotu. Uh, konkurences iespējas. Kāds ir jūsu viedoklis? Vēl viens punkts - algu izmaksas. No arotbiedrībām mēs vienmēr dzirdam sekojošo, kas attiecas uz uh, algām un uz uh, cenām. Ir tā, ka uh, dalībvalstu autonomija un sociālo partneru autonomija tiks ierobežota un ka iespējams tas novadīs pie tā, ka uh, tiks. Uh, pārkāptas eh, konkurences tiesības, vai tas patiešām ir risks, vai tas ir tā nepamatot. Es labprāt gribētu no jums tādu analīzi dzirdēt, priekšsēdētāja kungs. Jo šeit ir tāds dubūts risks, ja patiešām tur pastāv kaut kādas bažas, tad patiešām vajadzētu parūpēties, lai tas tiktu novērsts. Vēl eh, viens uh, par uzņēmumu darbības nodokli par korporatīvo nodokli. Uh, tur ir patiešām tikai viens teikums, īstenībā, padomas secinājumos. Uh, par pamatu uz kādu aprēķinu. Nu, Varē nekas par to nav teikts, vai no tā man jāsacina, ka jau ilgāku laiku pastāv vienošanās, eh, pa, ka šis eh, aprēķins eh, uzņēmuma darbības korporatīvā nodokļa aprēķins, par to jau, jau ir bijusi vienošanās, ka tas viss ir atrisināts, tad šī nodokļa bāze. Vārds ar, ar, ar Senskungam. Jā, paldies priekšādātājiem. Paldies arī padomas priekšādātājiem un komisijas priekšādātājiem. Ani Podimāte jau kaut ko teica par ekonomiku, es arī to gribētu teikt. Ir vēl viens temats, proti par kododrošību, ko mums ir iemācījis Japāna. Es domāju, ka tās ir divas lietas. No vienas puses, ka neviens nekad patiešām nevar būt sagatavots uz dabas katastrofām. Otrkārt, par atomenerģiju. Kodolenerģija nekad nav pilnīgi droša. Ko tagad darīt? Mēs nosodām Japānu, jo viņi nav ievērojuši šos kontrols nosacījumus, rīkojušies it kā nolaidīgi. Nav jau runa par kodolenerģiju, bet esot Japāna nedroša. Un mēs eh, par sevi sakām, ka mēs veicam paši savas kontroles un mēs uh, veicam stresa, uh, ja pārslodzes testus, un uh, lai paraudzītos, kuras uh, spēkstacijas drošas un kuras nedrošas, un attiecīgi mēs arī rīkojamies. Bet es domāju, ka mēs tādā veidā neesam patiesi iemācījušies no Japānas neko jo mēs eh, īstenībā neesam sagatavoti uz eh, katastrofām. Līdzīgi kā Japāna. Mums nav civilā aizsardzība izstrādāta pilsoņiem. Mums ir vesela virkne kodotehniskās problēmas. Šodien pat tiek runāts par to, ka tiks būvēts jaunas atomspēkstacijas. Es domāju, ka mēs nedrīkstam iegūtiet eh, atomenerģijā, bet mums ir jārada viss par labu atjaunīgajām enerģijām. Enerģija vienmēr ir pārobežu jautājums. Tas ir arī Eiropas Savienības kompetences jautājums. Barozo kungs, Van Rompuy kungs, ir tomēr tā ir liela atbildība, kas ir jums veikta attiecīgs pasākums. Tagad vārds ir Sarjoša Vojska kungam pēc divām minūtēm. Gut, dann machen wir wirklich 12 vor 10, das ist komfortabler. Okay. Sie haben das Wort, Herr Kollege. Kolēģim vārds. Uh, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu runāt par trim lietām. Pirmkārt, man šķiet, ka padomas rezultāti ir ļoti būtiski un pozitīvi, ņemot vērā situācijas sarežģītību un vispārējo kontekstu. Es esmu ļoti priecīgs par Eiro plus pakta atvērto formulu visiem arī tiem, kas nav Eirozonas locekļi. Tā ir pavērta, kā jūs priekšsēdē Van Rompoja ļoti pareizi pateicāt. Eiropas stabilitātes mehānisma drošības tīkls arī tiek radīts tanī pat laikā. Vai mēs nevarētu uzskatīt, kā abi mehānismi Eiro plus, kas ir obligāta, obligāti noteikumi attiecībā uz makroekonomisko politiku, eh, un arī drošības tīkls varētu būt kombinējami tā, lai solidaritāte un pienākumi nāktu komplektā. Otrs komentārs ir par kaimiņu attiecību politiku, kas, manuprāt, tiek pārveidota, eh, jo dienvidos notiek ļoti lielas pārmaiņas. Ļoti svarīgi ir pievērst vienādu uzmanību visiem mūsu kaimiņiem. Ja mēs lasām Eštons kundzes un Fūlera kunga rakstītos dokumentus un paziņojumus, tad kaimiņa attiecība politika ir jābūt atvērtākai pret mūsu kaimiņu valsts sabiedrībām un prasīgākai pret to valdībām. Mums ir jāatsakās no īstermiņa ekonomiskās politikas, jāskatās vairāk uz cilvēku attiecību ievērošanu šajās valstīs. Šī jaunā paradigma ir jāveido tā, lai to varētu attiecināt ne tikai uz dienvidiem, bet arī uz kaimiņiem attiecībā uz austrumiem. Vairāk jādomā par demokrātiju un mazāk jāsadarbojas ar šo valstu valdībām tikai. Un trešais komentārs par Eiropas Savienību un NATO. Lībijā mēs redzam jaunu piemēru, kur Eiropas Savienība sadarbojas ar NATO. Šī, šī sadarbība nav pilnīgi labi izprotama šobrīd. Un šī, šādu pieredzi mums bija arī Afganistānā. Afganistānā. Jau trešo reizi mēs redzam, ka Eiropas Savienības un NATO bruņoto spēku attiecības labāk jādefinē. Paldies! Paldies, vārds eh, ir eh, Karaņa kungam uz divām minūtēm. Priekšsēdētāji, kolēģi, es domāju, ka mums ir skaidri jānovelk tā robeža šķirtne starp pagātni un nākotni. Pie pagātnes es teiktu, ka ir jāatrod atsevišķi risinājums konkrēti Grieķijai un Īrijai es domāju ka ir jāļauj mums norakstīt tos zaudējumus strukturētā plāna veidā lai šīs sabiedrības atkal varētu tikt uz savām kājām. nav pareizi turpināt šo valstu nodokļu maksātājus sodīt par kļūdām ko faktiski privātais sektors bankas konkrēti bija izdarījušas. un par nākotni par nākotni mums jāskatās uz to kas tad ir mūsu mērķis eiropā un tas ir nodrošināt stabilu izaugsmi. Bet, lai nodrošinātu stabilu izaugsmi, tas līdzeklis, kas ir nepieciešams, un tas ir arī tas, kas padomē tika runāts, ir nodrošināt zemes valdības parādus. Zemi vai mazi valdības parādi nodrošinās ko? Viņi nodrošinās finanšu tirgu uzticību šīm valstīm, kas nodrošinās toties zemes procentu likums, lai to valsts uzņēmumi varētu atkal atspērties un attīstīties. tad kad uzņēmumi attīstīsies būs investīcijas kad būs investīcijas būs darba vietas kas mums eiropā ir nepieciešamas. un šajā procesā kas ir samazinot valdības izdevumus lai parāda līmenis būtu zems tas neizslēdz investīcijas. vairāki kolēģi uzrunāja to ka investīcijas ir nepieciešamas ka mēs nevaram kā saka, taupīt, iztaupīt sevi no šīs krīzes, ka ir jāinvestē. Un es varu konkrēti minēt manu valsti, Latviju, kura ne tikai vienlaikus pēdējos divus gadus ir veikusi nopietnas taupības pasākumus, bet šogad, 2011. gadā, vienu trešo daļu no valdības budžeta veltīja publiskām investīcijām. Tātad tas ir iespējams, mums ir šis ceļš jāiet nākotnē lai mēs nenokā, nenonākam tur kur šodien esam nonākuši. paldies par uzmanību! Vārds Marinescu kungam uz divām minūtēm. Mulțumesc, doamna eh, președintă. Consiliul European a făcut un pas semnificativ. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eiropadome, manuprāt, spēra būtisku solus priekšu radot šo mehānismu un arī grozot Eiropas Savienības līgumu. Mēs radam konsekventu mehānismu, kas krīzes apstākļos varētu mums labi noderēt. Ir labi, ka tagad tāds mehānisms ir, bet būtu vēl labāk, ja to nekad nevajadzētu lietot. ekonomiskās pārvaldības principu ievērošana ikdienā varētu to nodrošināt, ka ne, mēs neieslīgstam krīzē. Ir ļoti labi, ka Eiro plus paktā var piedalīties ne tikai Eirozonas valsts, bet arī tās, kurās vēl nav eiro. Rumānija ir viena no tām valstīm, kas labprāt iesaistītos šajā uh, projektā. Eiropadome koordinēs visas Eiropas Savienības ekonomisko politiku, veicinās izglūt, izglītību, stimulēs darba spēku. Uh, Šīs prioritātes ir jāpārvērš konkrētos pasākumos dalību valstu līmenī. Struktūrālo reformu veiksme ir e, cieši saistīta ar iekšējā tirgus reformēšanu. Eiropas Savienībai ir nepieciešama stratēģija, kas varētu palīdzēt radīt darba vietas un uh, kas varētu uzlabot darba tirgu Eiropas Savienībā kopumā. Tādēļ mēs esam ļoti priecīgi par to, ka komisija vienotā tirgus aktu um, ir vēlreiz izcēlus un teikusi, ka tas ir jāpieņem līdz 2012. gada beigām. Es esmu ļoti priecīgs par to, ka iekšējais tirgus tiks sakārtots, bet uh, žēl, ka netika pieminēta visu Eiropas pilsoņu brīvu pārvietošanās, proti brīvu strādājušo pārvietošanās. 30. Busutilkungs lūdzu pusotru minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Tie, kas tagad cenšas aizbēgt no Lībijas, pamazām ierodas Eiropā. Manā valstī mēs raizējamies divu lietu dēļ. Pirmkārt, mēs nezinām, cik cilvēku no Lībijas ieradīsies, un līdz ar to arī grūti sagatavoties, un otrs, Uh, šie cilvēki no Lībijas nezina, vai viņi var rēķināties ar Eiropas palīdzību. Mums ir jāsniedz palīdzība, izmantojot esošo solidaritātes uh, mehānismus, par kur, kas ir pieņēmta 2001. gadā. Līdz šim šķiet komisija neizmanto šo Uh, mehānismu, tāpēc, ka padomē vēl nav ministru vairākums panākts, un es gribētu aicināt komisiju atteikties no šīm atrunām. Komisijai pašai ir jāuzņemas iniciatīva, pašai jānāk klajā ar priekšlikumu, izmantot solidaritātes mehānismu, īstenot to praksē. Šobrīd mums nav vēl skaitļu, bet mums jāuzmanas, jo Eiropas standartiem varbūt bēgļu skaits būs neliels, bet mazai valstī, mazu valsti tā ietekmēs ļoti nelabvēlīgi. Es vēlreiz aicinu komisijas priekšsēdētāju īstenot solidaritātes mehānismu un Van Rompēja kungu aicinu aicināt Eiropas ministrus izrādīt solidaritāti. Paldies! Vārds uz pusotru minūti Kelama kungam. Paldies, priekšēdētāji. Manuprāt, Eiropas um, samita uh, rezultāti ir atzīstami par apmierinošiem. Priekšsēdētājs Barozu ir atzinis, ka uh, ekonomiskā situācija joprojām ir nedroša un smaga kolēģis Verhofstāds stāsta, ka mēs mēģinam aizlāpīt caurumus eh, jebkādā veidā, bet problēmas tomēr uh, paliek, jo mums nav efektīvu instrumentu. Mums ir jātiek skaidrībā, jāizdara secinājumi par to, kāpēc mēs šajā situācijā esam nonākuši, kāpēc ir šie lielie valstu uh, parādi un e, budžeta deficīti, ja netiks veikta rūpīga analīze, mēs uh, neizvairīsimies no uh, līdzīgām krīzēm un kļūdām turpmāk. Ļoti būtiski ir uzlabot konkurētspēju, un es ceru, ka Eiropas komisijas uh, kopējā tirgus akti būs pietiekami um, pietiekami efektīvs šai ziņā un sevišķi gribētu izcelt digitālo tirgus aktu. Pašreizēja pēdējās vēlēšanās mēs redzējām, ka Igauni viņu visai skeptiski vērtē Eiropā notiekošo un arī centienus sabalansēt budžetus. Paldies, kolēģis tik, tik pārtraukts. Godātie kolēģi, tagad būs brīvais mikrofons, un es esmu pieņēmusi sakojošu lēmumu. Man vismaz 20 deputāti ir pieteikušies uzstāties. Jūs redzat, ka es jau esmu lūgusi balsošanu pārcelt par desmit minūtēm vēlāk, lai gan Barozo kungs, gan eh, Van Rompē kungs var uh, jūs uzrunāt. Un vēl es, uh, man ir šāds priekšlikums, es došu vārdu tagad 12 vai 13 kolēģiem, visiem vienkārši nebūs iespēja runāt. Tātad brīvais mikrofons. Uh, Un pirmais, vēl es gribēju jūs informēt, es vienmēr došu vārdu kolēģim un pēc tam nosaukšu arī sekojošo deputātu. Tātad tagad uzstāsies Magineses kundze un pēc tam runās Leichtfrīda kungs. Paldies, priekšādātāji! Eh, par padomu secinājumiem ir daudz sakāms, skatoties arī uz nākotni un salīdzinot pagātnē notiekošo. Pagājušajā nedēļā es tikos ar Katrīnu Deju īrijā, kur uh, viņi runā par to, ka gaismas ir nodzisušas īrijā, un to nevarētu teikt par mums visiem. Uh, bet ir būtiski, lai gaisma atgrieztos īrijā un cilvēkiem palīdzētu pārvarēt grūtības. Un tie, kas uh, kaut kā mēģina nosodīt atsevišķas valstis un to rīcību, es gribētu uh, tomēr uzsvērt, ka Eiropas bankas bija tās, kas guva vislielāko labumu no eh, šiem burbuļiem, un ne tikai īrijas bankas. Eh, ko šobrīd šie stresa testi, kas tiek veikti, eh, runātāji tiek pārtraukta. Godātie kolēģi, vēl viens. Jums ir viena minūte brīvajā mikrofonā. Uh, Ja jūs gribat, lai arī citiem ir iespēja uzstāties, lūdzu, runājiet vienu minūti un ne ilgāk. Leichtfrīda kungs un pēc tam Odī kungs. Paldies, priekšēdētāji! Man ir jautājums jums, komisijas priekšēdētāja kungs. Ir ļoti labi, ka tika panākta vienošanās un labi, ka tagad ir paredzēta aizsardzības pasākuma Eiropas valūtai, bet ar aizsardzību nav pietiekoši, ir jāiet tālāk, ir jāpanāk, lai sākas atkal izaugsme. Un šobrīd, manuprāt, pārāk maz tiek darīts un netiek darīts pareizais. Kāpēc Eiropas Savienība uh, neinvestē, invest, uh, neinvestē izglītības sektora attīstībā, bet uh, atvēl investīcijas uh, gurķu un banānu eksportam? Uh, Mums ir jādomā arī, vai mēs nevaram panākt papildus ienākumus no tiem, kas līdz šim ir tikai pelnījušies Un Barozo kungs, jums beidzot ir jāieņem pozīcija, vai jūs esat Eiropas pilsoņu pusē, Odī kungs un pēc tam Gerēro kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kungs, padoms priekšsēdētāja, komisijas priekšsēdētāja kungs. Es gribētu pateikties politisko grupu priekšsēdētājiem par to, ka viņi atcēla prezidenta konferences. Uh, Um, sēdi šodien, lai piedalītos uh, šodien šajās debatēs. Ja mēs runājam par stabilitātes mehānismu, tad mums atkal jāuzdod jautājums par politisko kontroli, tā kā jau to teica Alēns Lamasūrs savā runā. Un īpaši mums jārunā par šī mehānisma regulēšanu. Mums jāzina, kurš e, sniegs. E, Eh, šī finanšu instrumenta darbības pārskatu un atbrīvos no atbildības par budžeta izpildi. Vai nav pienācis īstais laiks, lai Eiropas komisija mums sniegt vispārēju pārskatu par uh, publisko atbalstu dažādiem kredītiem un uh, bankām? Publiskās reitinga aģentūras Eiropā arī vajadzētu izpētīt un kontrolēt uh, E, jo valsts kredītreitinga piešķiršana ir kaut kas pavisam cits nekā privātās uzņēmuma kredītreitinga piešķiršana. Paldies, priekšādātāji! E, Van Rompēkungs minēja, ka 49 dienās notika trīs augstā līmeņa tikšanās, vai trīs uh, samiti, trīs uh, padomes sanāksmes. Agrāk eh, tāda veida sanāksmes notika reizi ceturksnī, tagad tas notiek arvien biežāk, lai ātri varētu reaģēt, bet runa ir arī par horizontālo savienību. Mums ir jāparāda, ka mēs esam konkurētspējīgi un ko mēs varam darīt. Mūsu eh, universitātes arvien mazāk ir labāko pasaules universitāšu sarakstā. Uh, un e, tāpat ir traucēta attīstība tā saucamajās e, nu, jaunatīstības valstīs un mūs apsteidz valstis, kas ļoti strauji attīstās. Mums ir vajadzīgas programmas, kas veicina izcilī. Votsona kungs, lūdzu, Paskas kungs būs pēc tam. Paldies priekšādātāji! um, runa šodien. Varozo kungs un Van Rompē kungs pieminēja Eiro plus paktu. Man ir jautājums, vai jūs piekrītat Eiropas centrālās bankas vadītāji teiktajiem, ka ir vajadzīgs daudz plašāks eiro stabilitātes mehānisms, un ja jūs tam nepiekrītat, vai jūs varat arī publiski atzīt to, ko jūs atzīstat šaurā lokā? Uh, piemērojot tirgus uh, mehānismu par 100%, tā nav izēja, jo šobrīd mēs nerunājam par banku vai kādu ātomu elektrostaciju, bet gan par solidaritāti Eiropas valstu vidū, vai jūs piekrītat, ka ir vajadzīga lielāka solidaritāte nekā līdz šim. Paldies, Paskas kungs! un pēc tam man Bronsa kungs. Paldies priekšādātāji. Viens no svarīgākajiem jautājumiem iepriekšējā padoma sanāksmē bija krīžu mehānisma izveide. Tika panākts rezultāts, bet ir redzams, ka ir jādiskutē turpmāk ar ekspertiem no dalību valstīm, jo Radičavas kundze atgriežoties no Briseles atzina, ka um, šis mehānisms nebauda balsu vairākumu vai lielu atbalstu parlamentā. Un runājot par priekšnoteikumiem, arī Eirozonā šis instruments ir paredzēts vienkārši, lai turpinātu Eiropas valstu slīkšanu parādos. Uh, Un to mēs nevaram tā akceptēt. Ir daudz vairāk e, jāuzklausa e, eksperti Bronsa kungs un pēc tam Kelī kungs. Secinājuma piektais punkts saka, ka būšot kaut kādi politikas pasākumi, lai novērstu makroekonomiskā līdzsvara trūkumu un uzlabotu konkurētspēju. Taču secinājuma ievadā ir runāts par tirdzniecības uzplaukumu ar trešajām valstīm. Imports no trešajām valstīm, no tā sauktajām attīstības valstīm ir lielākais iemesls, kādēļ rodas nestabili vai līdzsvara trūkums tirdzniecībā un nav iespējams mums uh, konkurēt ar šīm valstīm. Um, mūsu algas līdz ar to tiek spiestas uz zemi. 16. secinājuma lapusē ir runāts par konkurētspējas stiprināšanu. Ir teikts, ka tikšot izvērtētas algu attīstība un konkurētspējas pielāgošanās pasākumu, lai arī ko tas nozīmētu. Tas acīm redzot nozīmē to, ka mūsu algas tiks samazinātas, lai mūsu preces varētu konkurēt ar attīstības valstu precēm. Tirdzniecība dažiem šķiet kā svētā govs, taču ekonomiskās intereses mūsu strādājušiem arī svarīgas. Paldies! Tā. Kelikungs, pēc tam Terdēvis kungs. Like Priekšēdētājs kundze, es negribu pakļauties nevienam. Īru tauta ir arī tāda ļoti neatkarīga savā uh, garā. Es nepiekrītu tam viedoklim, ka, īri, ka Eiropas Savienība mūs ir kaut kādā veidā pakļāvusi, bet šobrīd īriem diemžēl ir jāmaksā maksa par banku uh, pārkāpumiem. Man ir divi lūgumi. Pirmkārt, vajadzētu samazināt uh, bankas procentu likmes. Es gribu pateikties Barozo kungam, Rompuj kungam par idejām. Otrakārt, manuprāt, akcionāriem arī ir jāmaksā daļa no krīzes izmaksām Individuāli cilvēki nevar saņemt eh, be, eh, tik izdevīgus noteikumus noguldījumiem kā akcionāri. Manuprāt, tas nav taisnīgi. Paldies! Paldies, Tarabēlis kungs, pēc tam Tabačī kungs. Merci, Paldies, priekšsēdētājs kundze. Uh, godātie priekšsēdētāji, padomas secinājumi par ekonomisko politiku ir īsta Pandoras lāde, un tajā mēs redzam visu to ļaunumu, kas parādīsies. Tiks apšaubīta sociālā aizsardzība un alga indeksācija, tiks apšaubīta saistības starp darba ražīgumu un algām, tiks palielināts pensionēšanas vecums, un tās ir tikai dažas no iezīmēm taupības krīzē, kas mūs gaida. Es esmu ļoti pārsteigts, ka padoma nekādus secinājumus nav izdarījis no šīs krīzes. Protams, ka budžeta politikai jābūt atbildīgai, stingrai, taču mēs nevaram visu prasīt tikai no pilsoņiem. Vien, mm, ja, ja mēs vēlamies izkļūt no šīs krīzes, mēs pārāk ātri esam aizmirsuši, ka arī finanšu un banku sektoram ir jānes atbildība. Uh, Kad beidzot mēs ieviesīsim finanšu transakciju nodokli? Bez darba šobrīd ir 16 miljoni eiropiešu, cenas kāpj uh, un padomē nedrī, padome nedrīkst uzlikt vēl jaunus pienākumus strādājošiem, neapliekot ar nodokli kapitālu. Paldies! Yes. Paldies! Tabačīkungam vārds. Pēc tam runās Obermajer kungs. Filan <clears throat> dank! Paldies! Godātā priekšsēdētājs kundze, Van Rompuy kungs, jūs eh, runājat par Eiropu plus paktu kā par jaunu ekonomiskās koordinācijas posmu ceļā uz nākotni. Ja runājam par makroekonomisko koordināciju, tad tiešām iestāsies jauna ēra. Hungārijas premjerministrs Oban kungs, Orban kungs arī ir teicis, ka tas ir jauns pilārs Eiropas nākotnē. Diemžēl Ungārija ne, netika, Ungārija neiesaistīsies Eiropa plus paktā. Man ļoti žēl, ka tas tā notiek. Daudzi Ungārijas pilsoņi un ekonomisti nesaprot, kāpēc Ungārijas valdība e, tā ir izlēmusi. Ungārija ir maza valsts ar atvērtu ekonomiku. Uh, un nav patiesas arguments, ka iesaist eiro plus uh, būtu nāktu mums par sliktu mm, no nodokļu viedokļa. Eh, man ir ļoti žēl, ka Ungārija neiesaisties. Paldies, Paldies Obermērkungs. Pēc tam Gomešas kundze. Paldies, priekšādātāji. Eiropas Savienība ir uh, meistars par to, kā nerunāt par problēmām. Desmit gadus Gaddafi uzskatīja par notietnu partneri. Uh, gadu desmitiem ilgi netika, ne, nekas netika runāts par atomenerģijas bīstamību. Uh, šis uh, aizsardzības uh, fonds, uh, uh glābšanas fonds, atsim redzot, tā īsti nedarbojas. Pēc Grieķijas arī Portugāle uh, reitinga aģentūras tā novērtē ļoti zemu un šī glābšanas uh, pakotne kaut galā kaut ko dod tikai spekulantiem, kas uh, liek kārti uz uz valstīm, kas bankrotē. Jā, kas ir par eiro eh, obligācijām? Šeit eh, eh, šīs bankrotējušās valstis, ja viņas paliks eiro zonā, tas būs eiro sākums un beigas. Miljārdus, tā vietā iegūdiet miljārdus šai glābšanas pakotnē vajadzētu visu darīt, lai neielaistu bēgļus Eiropas Savienībā. Uh, Atomenerģijas eh, neatkarību un kontroli vajadzētu nodrošināt. Nauda noteikti būtu labāk investēta, daudz labāk nekā izmantot to eh, starptautiskajā kazino kopējā spēlē. Paldies vārds tagad ir Gomešas kundzei, pēc tam Benovas kundze. Paldies priekšsēdētāji. Portugāle Tur ir priekšlikums, eh, protams, arī Portugālē noteikti palīdzēt, un tas nozīmē, ka eh, vairāk nauda tika iztērēts, un eh, tas nozīmē, arī, ka Portugāla varbūt vispār nogrimt, un arī eiro līdz ar to nogrimt. Mums tagad tā vietā ir jāmēģina saprast, ka šī palīdzība palīdzēs tikai bankām, bet nevis cilvēkiem. Un tas būs uz iedzīvotāja rēķina, Runa šeit ir par tādu neoliberālo politiku, kas tiek īstenot Eiro plus pakotnē. Tas neradīs darba vietas, eiro obligācijas, tas nedos nekādu labumu, tur nebūs nekādu makroekonomisko efektu, kas eiro sagrauj. Šajā Eiropā, kur bankas ir tik lielas, ka tās eh, tomēr var radīt tādu milzīgu kaitējumu, gan valstīm, gan iedzīvotājiem. Tur e, komisijai un padomē patiešām vajadzētu pateikt, kā e, tās ir mēģinājuši arī kontrolēt nodokļu oāzes. Ir nepieciešama uzraudzība finansēm, bet nedrīkstētu būt tā, ka šīs manās avis ar, ar, tās eh, paliek nesodītas. Tas eh, ir nodokļu krāpniecība un veicina kriminalitāti. Benovas kundze. Uh, Paldies priekšēdētāji. Vispirms es gribētu runāt par uh, secinājumu šādu nepareizo vadmotīvu. No vienas puses izaugsme, no otras puses taupības pasākumi. Tas var būt tā liktenīgi mums visiem. Mums vajadzētu rūpēties par to, lai būtu nodarbinātība, būtu izaugsme. Cienījama kolēģi, par krīzi maksā iedzīvotāji, zaudējot darba vietas. Viņi ir tie, kas atbalsta valdību taupības pasākumus un viss kaut kurā tiek samaksāts no viņa nodokļiem. Īstenībā tam vis, visam vajadzēja būt tā, ka tur piedalītos finanšu spēlētāji, priekšētātāji, kas tagad ir vajadzīgs Eiropas Savienībā, ir jākoordinē ekonomikas politika, ir mētiecīgi jāveicina nodarbinātība, lai tiktu ārā no krīzes. Mums jāglāba eiro un arī privātiem sektoram tur jāpiedalās. Vērtimens kundze vārds un kā pēdējais brīva mikrofona ir, uh, būs vārds Balčitis. Lūdzu, Vērtners kundze. Jā, paldies. Mainot līgumu, Eiropas uh, monetārā uh, savienība tika radīta. Es gribētu aicināt visus tiešām pieturēties pie kritērijiem. Uh, ja kāda cita dalībvalsts gūt kādu nepamatot labumu un uh, ja īstenībā iedzīvotāji nav atbildīgi par šo struktūru fondu, Eiropas uh, šī kopējā stabilitātes mehānisms var darboties tikai tad, ja visi uzņemas pienākumu taupīt. Japānas krīze mums parādīja, cik droši pēdiņās var būt kodola enerģija. Daba vienmēr ir stiprāka nekā cilvēks. Ka šie stresa testi ir jāveic ar lielāku uh, efektivitāti un jāpārbauda šīs robežu vērtības. Mēs varam ņemot vairāk Černobeļas pieredzes, to tikai uh, uz to cerēt. Vajadzētu izbeigt uh, kodola enerģiju uh, ražošanu. Uh, Un, piemēram, viens atjaunās enerģijas varēs stāt pie vesels 60 atomenerģijas spēkstacijas. Tālāk pār šitas kungs, un mums vēl pēc tam būs 15 runātāji, brīvā mikrofona procedūrā piecu vietā mēs varējām dot, bet vairāk mēs, diemžēl, nevarējām izdarīt. Bāčītas kungam tagad, jums kā pēdējiem ir vārds brīvā mikro, mikrofona procedūrā. Paldies, priekšsādātājs kundze. Labi, ka Eiropadome varēja vienoties par dažiem ļoti svarīgiem jautājumiem. Viena no prioritātēm varētu būt Eiropas semestri ieviešana. Manuprāt, prioritāte būtu jāpiešķir arī dalību valstu ticamiem budžetiem, sociālai ticamībai un fiskālai ilgtspējai. Tie būtu priekšnoteikumi dalību valstu ātrākai izēja no krīzes konsolidācijas eh, centienus būtu jāatbalsta izmantojot struktūrālos fondus, it īpaši finansējot Eiropas 2020 prioritātes. Eiropas komisijai vajadzētu uzņemties ļoti būtisku lomu, tai vajadzētu uzraudzīt dalību valstu pasākumus un to, kā nacionālās stabilitātes un konverģences programmas tiek ieviestas dzīvē. Mēs joprojām esam satraukšies par ECB komisijas un padomes uh, attieksmi pret bankām un starptautiskajām reitinga aģentūram. Paldies! Nun. Nu, Paldies, līdz ar to esam beiguši brīvā mikrofona procedūru. Tagad došu vārdu komisijas vārdā Barozo kungam. Lūdzu, komisijas priekšēdātāja kungs. Merci, Paldies, priekšēdātājs kundze, godātie deputāti. Mm Ja mēs runājam par pēdējās Eiropadomas izvērtēm, tad, manuprāt, ievadrunā es piedāvāju diezgan līdzsvarotu un saprātīgu situācijas analīzi un secinājumu analīzi. Es domāju, ka būtu tikai godīgi atzīt, ka mēs skatījāmies uz savām struktūrām. Ja mēs salīdzinām to, kas mums ir tagad ar to, kas mums bija agrāk, tad tas ir būtisks progress. Piemēram, esam radījuši permanentu stabilitātes mehānismu. Šis Parlaments ar ārkārtīgi lielu balstu vairākumu atbalstīja līgumu reformu, lai mēs varētu radīt šo jauno instrumentu, stabilitātes mehānismu. Šādi instrumenti mums agrāk nebija. Būsim intelektuāli godīgi savā izvērtējumā. Es domāju, ka ir panākts neapšaubāms progress. Mēs varam labāk rēģēt uz krīzi. Uh, Un tāpat arī mēs esam mācījušies no savām kļūdām pagātnē. Instrumenti un politika ir bijuši nepietiekami, tagad ir papildināti. Un tāpat laikā es ļoti skaidri jau pateicu ievadrunā, ka ar to iespējams nepietiks. Viena lieta ir, ja mums ir struktūra, otra lieta tā ir politika, kādu mēs izmantosim šīs struktūras izmantošanai. Un tik tiešām pārbaudes pārbaude vai pārbaudījums būs eh, praksē, vai valstis un valdības būs spējīgas piepildīt ar saturu šo te instrumentu. Tāpat laikā, kā jau es teicu, caurskatāmība ir ļoti svarīga. Eiropas komisija labprāt dažos elementos būtu gājusi daudz tālāk. Piemēram, ja mēs runājam par pastāvīgo stabilitātes mehānismu, mēs bijām par to, lai tas būtu elastīgāks. Taču šajā augstākajā līmenī Eiropadomē konsensus netika panākts. Taču es domāju, būtu kļūdaini noraidīt tos panākumus, ko esam panākuši. Uh, Um, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi to šeit pateikt. Daži no jums teica, ka Eiropas komisijai vajadzēja nākt klajā ar citiem priekšlikumiem. Praktiski viss tas, ko jūs šeit ieteicāt, uh, komisijai jau ir ienācis prātā, un mēs esam to piedāvājuši. Uh, komisārs Rēns pagājušā gada maijā jau jums piedāvāja likumdošanas priekšlikumu par stabilitātes mehānisma kopienas izmantošanu. Tāpat mēs piedāvājām arī uh, Uh, kopīgās garantijas un vairākās garantijas parādu pārvaldīšanā, taču dažas dalību valstis to noraidīja. Mums dalību valstu viedoklis ir ļoti svarīgs, godātais Ferhofstadt kungs. Mēs piedāvājām tekstu Eirozonas valstu pārstāvjiem, un viņi ar lielu balsu vairākumu to noraidīja. Tāda ir realitāte, mums jāskatās tajā acīs. Uh, ja mēs runājam par konkrēto jautājumu eh, par mm, pastāvīgā stabilitātes mehānismu pārvaldīšanu vienbalsīgi vai ar vairākumu. Es pats personiski uh, uzstāju, ka ir nepieciešams kvalificētā vairākuma noteikums šeit, taču valstu vadītāji to noraidīja. Mēs varam turpināt skaidrot savu viedokli. Uh, Taču vienmēr ir jāsaprot, ar ko mēs runājam. Eiropas komisija ļoti ambiciozs priekšlikums piedāvāja pašā sākumā, arī attiecībā uz eh, banku stresa testiem vai banku stresa pārbaudēm. Mēs eh, vēlējāmies ļoti ticamus, caurskatāmus, drošus testus. Uh, Ja runājam par eiro obligācijām, tad, manuprāt, vismaz 30 gadus Eiropas komisija runā par šo ideju. Eh, dažas dalību valstis to ir norādījuši. Es pats personiski šeit eh, vairāk kārt esmu uzsvērs, ka runāt par finanšu perspektīvām mums ir nepieciešams eiro obligācijas, nu vismaz projektu obligācijas, kas varētu palīdzēt Eiropas budžetu finansēt. Uh, bet eh, paskatīsimies, kuras ir tās dalība valstis, kas būs par to. Iespējams, ka jūs varētu palīdzēt sa ar savu partiju starpniecību palīdzēt eh, dalību valstu valdībām nonākt pie secinājuma, ka šie mehānismi ir eh, tiešām ieviešami. Tad mūsu sadarbība būtu vēl ciešāk nekā līdz šim. Lūk, tik tālu mans izvērtējums par šiem te jautājumiem. Tālāk par sociālajiem jautājumiem. Eiropas komisija daudz cīnīsies par to, lai stratēģijā Eiropa 2020 vairāk tiktu izcelti sociālie aspekti un arī izglītība. Un daudzas valdības saka, ka tā ir subsidaritātes principu pārkāpšana. Eiropas Savienībai nevajadzētu jaukties sociālajos un izglītības jautājumos dalību valstīs. Ja mēs runājam par stratēģiju 2020, tad tur mēs zinām konsensus panācām. Piemēram, cīņa pret nabadzību un sociālo izstumtību ir pieminēta šajā stratēģijā, tātad Eiropas līmenī. Šo politiku tad arī varētu izstrādāt Eiropas līmenī. Kaut ko līdzīgi, līdzīgi pieeja varētu izmantot arī zinātnes un pētniecības un izglītības jomās. Eiropas komisija pirms kāda laika, manuprāt, pirms diviem gadiem, nāca klajā ar priekšlikumu piedāvāt atsevišķām nabadzīgu cilvēku grupām palīdzību tieši pārtikas veidā, jo jāatzīst, ka Eiropā ir cilvēki, kas ir izsalkuši. Uh, Nesen žoz, kopā ar Dože, Žozefu Dolu mēs uh, devāmies uz šādu te zupas virtuvi vienā no uh, Francijas re reģioniem. Eiropas Komisija um, šobrīd nav izstrādājusi mehānismu, nav uh, ieviesusi mehānismu, kā palīdzēt nabadzīgiem cilvēkiem uh, būt pēdušiem, jo šobrīd mums nav tāda struktūra, nav tāda tiesiskā pamata, kas ļautu to izdarīt. Uh, Parlamentam un dalību valstīm ir nepieciešams kopīgi šādas te izmaiņas izdarīt. Es domāju, ka būtu ļoti nepareizi, ja kāds vērstos pret komisiju šajā situācijā, kad Eiropas komisija ir tā kā avangardā to cīnītāju vidū, kas cīnās pār taisnīgāku, godīgāku Eiropu un vairāk sociālu Eiropu. Es domāju, ka mēs nekalpojam Eiropai labi, ja mēs sakam, ka šobrīd tās problēmas, ar kurām saskaramies, ir Eiropas ieviestas problēmas. Uh, Mums taču ir jāsaprot, ka ir dažas valstis, dažas valdības, kas ir iekļu, iekļuvuši šausmīgos parādos tajā brīdī, kad šajās pašās valstīs ir bankas, kuru peļņa pārsniedz uh, valsts iekšējā koprodukta apjomu. Es, piemēram, lepojos ar to, ka Eiropas komisija un es pats esam atbalstījuši priekšlikumu uh, par to, lai Grieķija maksātu mazākus procentus aizdevuma atmaksā. Kaut ko līdzīgu mēs darīsim arī attiecībā uz īriju, jo tas eh, ir tikai taisnīgi. Neuzgrūst mūsu līdzpilsoņiem Grieķijā vai īrijā pārāk lielu eh, šo te parādu nastu. Un ne tikai tās ir svarīgi arī domāt par šī parāda ilgtspēju un par tā atmaksāšanas iespējām. Tikai ar solidaritātes un atbildības pilnu pieeju mēs atradīsim atbildes uz krīzes jautājumiem. Protams, ka Eiropā ir atšķirības starp ziemeļiem, dienvidiem, starp centru un perifēri, taču Eiropa pastāvēs tad, ja tajā būs solidaritāte, nevis tad, ja būs pirmās klases, otrās klases eiropieši. Vajadzīga tāda Eiropa, kurā visi eiropieši sevi atpazīst. Finanšu transakciju nodoklis. Es jau esmu teicis, un arī praksē aizstāvējis finanšu transakciju nodokli G20 struktūrās Eiropas Savienības vārdā. Liela daļa no G20 partneriem noraida šo ideju. Tagad mēs spriežam par to, vai Eiropas līmenī mēs varētu ieviest šo finanšu transakciju nodokli vai nē, vai to vajadzētu darīt. Bet atkal būsim godīgi. Ir daži dalībvalstis, kas iestājas ļoti kategoriski pret šī nodokļa ieviešanu. Eiropadomē es teicu, ka šobrīd Eiropas komisija veic ietekmes novērtējumu dažādu uh, modeļu ieviešanai, un mēs pēc tam nāksim klajā ar savu jauno priekšlikumu. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs to pateicam šajā Eiropadomē, jo tad vismaz secinājumos parādās solījums, ka Eiropadome izskatīs komisijas priekšlikumus par finanšu transakciju aplikšanu ar nodokļiem. Es domāju, ka taisnīguma vārdā tas ir ļoti svarīgi. Finanšu sektoram uh, E, ir jāmaina sava attieksme, jo vismaz daļa no finanšu sektora bija krīzes veicinātājs, un tādēļ būtu tikai godīgi, ja šis sektors arī iesaistītos krīzes risināšanā. Un es uh, esmu pārliecināts, ka komisija nāks klajā ar priekšlikumiem. Tāpat arī par uzņēmumu aplikšanu ar nodokli. Uh, Eh, padomē ir zinām opozīcija komisijas priekšlikumam, taču mēs cīnīsimies par savu priekšlikumu. Šī kopējā uzņēmumu nodokļu bāze ir tikai loģiska, ja mums ir vienotais iekšējais tirgus, un mēs aizstāvēsim šo ideju. Godātie deputāti! mēs runājām jau, mēs esam jau ilgu laiku runājuši par procesiem, par instrumentiem. Ir pienācis brīdis procesu un instrumentus sākt lietot praktiski. Procesi un instrumenti ir ļoti svarīgi, taču tas nav pašmērķis. Mums ir jāatrisina sekojušais uzdevums. Ir nepieciešama ekonomiskā atjaunotne. Lai varētu atkal tikt pie investīcijām, ir nepieciešama uzticība. Uzticība ir atkarība no mūsu spējām modernizēties, ieviest novatorismu, kļūt konkurētspējīgiem un ilgtspējīgākiem. Nesajauksim sākas ar cēloņiem. Investīcijas parādīsies tad, ja mēs ātri un neapšaubām aizstāvēsim un atbalstīsim Eiropu 2020. Mums ir nepieciešama solidaritāte, visu dalību dalību valstu vidū, arī solidaritāte attiecībā pret Portugāli. Šeit bija jautājums par Portugāli. Mans draugs Mārtiņš Šulcs, jūs ļoti labi zināt, ka es kā komisijas priekšsēdētājs nevaru iejaukties Portugāles iekšpolitikā. politikā ja jūs kādu dienu nebūsiet vairs sociālistu politiskās grupas priekšsādātājs, jums būs citas funkcijas, es esmu pārliecināts, ka jūs uzņemsieties tieši šo pienākums, kas jums pieklājas šajā funkcijā, un jūs neiejauksieties savas grupas iekšējās lietās. Tāpat laikā es varu teikt, ka krīze Portugālē eh, šo situāciju nepadara vieglāku Eiropā ir nepieciešams, lai Eiropas iestādes tomēr respektētu nacionālo valstu demokrātiju un arī parlamentu lēmums. Mēs ceram, ka Portugāla radīs labākos risinājumus. Komisija ir gatava atbalstīt Portugāli ceļā uz labākā risinājuma meklēšanu, protams, respektējot Portugāles saistības saistības pret Eiropas partneriem un citiem. Es domāju, ka tieši šādā noskaņojumā aktīvi solidarizējoties un bū, esot atbildīgiem, mēs varam atbildēt krīzē. Šobrīd es esmu diezgan pesimistiski noskaņots. Jūs kā ievēlētie Eiropas pilsoņu pārstāvji arī izklausieties diezgan pesimistiski. Jūs atspoguļojat sabiedrisko domu, jo jūs esat vēlētas personas. Taču tanīpat laikā mums ir jābūt drosmīgiem, mums nepieciešama politiskā drosme, eh, gaišredzība eh, un spēja atkal radīt šo te ticību Eiropai. Ar pesimismu mēs neko neuzbūvēsim. Eiropas komisija ir gatava sadarboties ar jums, ar Eiropadomi ar visām iestādēm, ar mērķi padarīt Eiropu spēcīgāku, ilgtspējīgāku, taisnīgāku un konkurētspējīgāku. Paldies par uzmanību. Thank you, thank you much, Mr. Paldies, komisijas priekšētāja kungs. Tagad nekādas zilās kartītes netiek rādītas, vismaz ne šajā laikā godātie kolēģi, godātie deputāti, visi saprotat angliski, jūs redzat, ka Balsošana sāksies pulksten 12.10. Lūdzu, apklusiet, pārtrauciet sarunas, jo tagad mēs dosim iespēju uzstāties padomas priekšēdātājiem, un es ceru, ka jūs pievērsīsiet viņam uzmanību. Lūdzu, Van Rompēkungs, tagad jūsu, jums vārds. Lūdzu, uzgaidiet. Vai jūs varētu lūdzu apsēsties? Lūdzu, apsēdieties godātie deputāti. Lūdzu, apsēdieties, apklustiet. Lūdzu, eh, ja jums ir kas pārunājums, dariet to ārpus zāles. Tagad lūdzu Van Rompēkungs. Godātā priekšsādātājs kundze, godātie kolēģi, es esmu ļoti gandarīts, ka varu runāt tik lielas auditorijas priekšā. Šobrīd zālē ir visvairāk cilvēku salīdzinot ar visām tām reizēm, kad esmu runājis šeit kā Eiropa padomas priekšsādātājs. Bet es domāju, ka jūs e, šeit atnācāt ne tikai manas runas dēļ. Pirmkārt, gribētu jums pateikties par visiem komentāriem, gan par pozitīvajiem, gan arī par negatīvajiem par visu, visām jūsu uzstāšanām. Eiropa padomē ir, ir pieņemt lēmumu, tiek pieņemta vienbalsīgā veidā. Mēs mēģinām ar visu jūsu partiju kolēģiem, proti valstu valdību vadītājiem, premjerministriem rast kopīgu valodu. Pie mums ir gan sociālisti, gan kristīgie demokrāti, ir konservatīvi, ir liberāļi. E, no visām jūsu politiskajām grupām ir pārstāvji valstu vadītāju, vadītāju amatos, un mēs vienmēr cenšamies panākt vienošanos. Man it kā būtu jābūt profesionālam ideālistam un sapņu ražotājam, taču tā nav man, tas nav rakstīts manā darba aprakstā, bet tas ir tas, ko es daru ikdienā. Komisijas priekšstādātājs man neļaus samelot. Man ir jāmēģina rīkoties tā, lai vairumā gadījumu ar visiem šiem dažādajiem cilvēkiem mēs varam rast tomēr kaut kādu vienbalstību. Uh, eh, ir komisijas priekšlikums un ir arī šie dažādie valdību pārstāvi, kuriem savu viedokli. Nu, piemēram, runājot par task force. Eiropas komisijas uh, priekšlikums bija kā tāda bāze, eh, un rezultāts ir ļoti tuvs šim sākotnējam priekšlikumam es mēģinu panākt šo konsensusi. Eh, ar parlamentu palīdzību mēs varētu uzlabot vēl šo sākotnējos priekšlikumus. Mana loma ir rast konsensusu visplašākajā šī vārda nozīmē un arī izmantot kopienas metodu, cik vien iespējams. Es domāju, ka šajā ziņā mm, esmu diezgan veiksmīgi darbojies. Ja runājam par Eiro plus paktu. Uh, Jūs zināt, ka tas nelielais dokuments, ko mēs izmantojam dokument, eh, diskusiju sākumā, un tas lielais dokuments, kas tapa eh, diskusiju beigās, tomēr ir ļoti atšķirīgi. Daudzi no jums šeit, deputāti, šeit eh, diskusijās teica, ka ir nepieciešams, lai mūsu valsts pievienotos eh, Eiro plus paktam. Varbūt, ka tas vien ir pierādījums tam, ka šis pakts nav tik slikts, kā izklausās. Eh, Daži no mērķiem ir ārkārtīgi ambiciozi. Mūsu ekonomikai tiešām jābūt konkurētspējīgai un publiskajām finansēm ilgtspējīgām. Tāpat laikā tas ir jāsamēro ar praktiskajām iespējām, jo dalību valstu ekonomika ir uh, veidojas dalību valstīs. Priekšsēdētāji pārtrauc Van Rompuy kungu un aicina klātesošos uh, klusāk uzvesties. Es gribētu aicināt tos, kas ir zāles aizmugurē, kreisajā pusē, Šrēders kundze, piemēram. Šrēders kundze, lūdzu apsēdieties, lūdzu Rempē kungs, tagad jūs atkal runā, varat runāt. Priekšsēdētājs kundze, eh, es neesmu liela ilūzija par to, ka šeit būs klusuma. Es mēģinu atvieglot jums runāšanu. Ja jūs to nevēlaties, tad es tā nekad vairs nedarīšu. Et, Mans otrais komentārs, godātie deputāti, ir par metodoloģiju. Eiropa bieži tiek kritizēta, bieži vien pamatoti Eh, taču šī kritika ir pretrunā ar līgumiem. Nu, piemēram, ja mēs runājam par kodolu enerģiju, par e, dažādiem enerģijas veidiem, energokokteili, tas ir dalību valstu kompetencē, to Eiropai nevar pārmest. Taču, ja mēs runājam par atomelektrostāciju drošību, e, tad arī lielā mērā tā ir dalību valstu pārziņā, bet ir zināms Eiropas un kopienas kompetences. Eiropadomas secinājumos mēs mēģinājām šo Eiropas lomu izcelt pēc iespējas vairāk. Eiropas komisijai nekad nav bijusi tik liela loma šajos te kodolenerģijas jautājumos kā līdz šim. Taču, protams, visiem ir jāstrādā līguma ietvaros. Mēs runājām, šeit jūs runājāt par mazajām algām dažās dalību valstīs. Arī tas ir dalību valstu kompetencē. Šeit jūs runājāt arī par netaisnību, par nabadzību. Lielāk mērā šīs problēmas atrodas dalību valstu kompetencē. Šobrīd ir veicami daudz panākumu attiecībā uz konkurētspēju un valstu finansēm tie tiek, šie lēmumi tiek pieņemti Eiropas līmenī, bet kaut ko līdzīgu jau sen dalībvalstīm vajadzēja pašām darīt. Uh, Eiropa šobrīd izdara papildus spiedienu uz dalību valstīm. Vismaz 17 valstīs šobrīd ir vienotais maksāšanas līdzeklis - eiro. Tas mums ir jāaizsargā. Taču patiecībā dalību valstīm līdzīgi pasākumi būtu jāveic sav, sevis pašu labā. Eiropa tā tad ir kā tāds papildus katalizators vēl. Uh, Nevajadzētu e, šeit e, izteikt nepamatots pārmetumus e, un uzsākt Eiropas vajāšanu. Vai mūsu ekonomiskās pārvaldības mehānismi ir pārāk vāji, jūs uzdevāt jautājumu. Mēs pie tiem strādāsim. Padome kopā ar Eiropas parlamentu strādās, lai uzlabotu ekonomisko pārvaldību Tieši tāpat kā arī citos gadījumos, arī šeit es esmu pārliecināts, ka mēs radīsim kompromisu. Iespējams, ka e, varētu būt katrā ka kādā no 17 valstīm varētu būt kāds bankas pārvaldnieks, kas ļoti kritiski izsakās pret, izskat, izsakās par eh, šo te eh, monetāro un ekonomisko politiku, taču es varu jums arī pateikt, kādi ir banku pārvaldnieki dažās no dalību valstīm, kas ļoti atzinīgi izsakās par patreizējo eh, monetāro politiku. Ja runājam par krīzi, godātie kolēģi, nākotne pastāv, ir instrumenti, par kuriem esam pieņēmuši ļoti svarīgus nolēmumus, bet, protams, ir arī pagātne, ko nevaram noliegt. Arī pa, ar pagātnes sekām mums ir jātiek galā, taču ar vislabākajiem iespējamiem instrumentiem. Instrumentiem kā facility instruments, stabilitātes instruments, eh, tagad arī šis pakts. Mēs ar šiem instrumentiem neatrisinām parādos slīkstošo valstu problēmas un banku problēmas. Nē, mums ir jārunā par nākotni un par pagātni. Pagātnē jāatzīst, dažās valstīs trūka stingras politikas un arī Eiropas līmeņa politikas nebija attiecībā uz uh, finanšu iestādēm nebija pietiekami stingri. Mums ir jābūt atklātiem pašiem pret sevi, taču tagad esam veikuši pasākumus, eh, kas novērsīs līdzīgas krīzes iespējamību nākotnē. Bet, protams, šīs te pagātnes mantojums ar to ir jātiek galā arī dalību valstīs. Grieķijā, Īrijā, citās valstīs tiek veikti pasākumi, lai izvairītos no krīzes nākotnē. Pirms gada vēl šādi pasākumi netika veikti. Vai esam pieļāvuši pagātnē lielas kļūdas? Jā, pirms septiņiem, astoņiem gadiem mēs vājinājām izaugsmas un stabilitātes paktu. Tā bija kļūda. Ja mēs to nebūtu izdarījuši toreiz, tad eh, ekonomiskā krīze būtu daudz vieglāka. Uh, Godātie kolēģi, sākot no 2010. gada ir parādīsies ekonomiskā izaugsme vismaz 2%. Tas ir labāk nekā laika posmā no 1999. līdz 2008. gadam. Jā, protams, ir nepieciešama vēl lielāka ekonomiskā izaugsme nekā 2% 2011. Eh, gadā vai ekonomiskās izaugsmas stabilitātes pakts ir vienīgais, kas var mums palīdzēt? Nē, arī iekšējais tirgus un kas ir jāpadziļina, var palīdzēt mums. Komisijas priekšlikumi šajā virzienā ir visnotaļ skaidri. Jūnijā būs nākamā Eiropa padome un pēc tam arī rudenī nākamā mēs runāsim par šiem jautājumiem. Bez Eiropas es domāju, ka mums būtu bijis viena lielīga asins pirts Lībijā. Lībija jautājums, par kur es beidzot gribu runāt savas runas nobeigumā. Es domāju, ja Eiropa nebūtu uzņēmusies līderu lomu, tad Lībijā būtu tiešām īsta asins pirts. Daži no jums šeit izteicās ļoti kritiski par Eiropas lomu. Es domāju, ka mēs rīkojāmies saulēcīgi. Bez Eiropas arī pasaulē un ANO nekas nebūtu noticis. Es domāju, ka e, mums ir jāsaka šī taisnība. Vai pagātnē mēs esam grēkojuši? E, jā, protams, bet mēs esam labojuši savas kļūdas. E, un nobeigumā gribu izteikties nedaudz savā dzimtajā valodā. Jā, es esmu uh, vīlies uh, un esmu vīlies uh, pamatoties uz lielajām izmašādu intelektuālo negodīgumu. Tā, tas patiešām ir liels intelektuālais negodīgums, esmu vīlies. Es īstenībā par to vairs nevēlos runāt, bet tie, kas mani pazīst, zina, ka es esmu bijis šajā amatā. Tas nav bijis man personīgā pārliecība, bet īstenībā esmu šeit ļoti vīlies par teikto, Epinkungs. Mr. Schultz, you want to... Šulca kungs, lūdzu, jūs vēl gribējāt ko teikt. Paldies, priekšēdētāji. Es gribētu sniegt personisku paziņojumu debašu beigās, bet ne tikai jādomā savā vārdā, bet arī citu kolēģu vārdā, kas klausījās debates. Kopš es esmu Eiropas parlamentā, man reti ir gadījies izjust tik ļoti nelabvēlīgu attieksmi, kāda parādījās jūsu savstarpējās attieksmēs, Rompēkungs, starp jums un komisijas priekšsēdētāju. Jūs runājāt par to, par iniciatīvām, kuras mēs varam uh, piedāvāt un kas ciešot neveiksmi tāpēc, ka padomē uh, tās tiek norādīts, bet man ir priekšlikums, lūdzu, piedāvājiet tās kā likumdošanas priekšlikumus, un tad dalība valsts arī nevarēs attaisnoties. Bet neaiz, eh, nu, neslēpieties, neattaisnojieties ar padomas rīcību. Jūs mums sakāt, ka Uh, starp sociālistiem, uh, liberāļiem, kristīgiem, demokrātiskiem uh, spēkiem tiek atrasti kompromis, bet patiesībā tur taču ir pārstāvētas suverēnas valstis, un jūs mēģināt tagad Lisabonas līgumu apvērst ar kaisa, kājām gaisā, jo Lisabonas līguma rezultāts paredz būtībā šobrīd uh, arvien vairāk valstu tiek pārvilktas it kā jūsu pusē un jūs atbalstāt šo vienbalsīgo lēmumu pieņemšanu, bet patiesībā taču ir otrādi, jo šajā līgumā ir paredzēti vairākumu balsojumi. Tāpēc Eiropas parlamentam un tagad ir pēdējais laiks uzņemties vadošo lomu un aizstāvēt tā saucamo kopienas metodi. Thank you. <coughs> Sāksim balsošanu. Beidzam debates. Paldies. Paldies, Šulce kungs, arī jums.